Liebe kolēģi, liebe kolēģi. Cienījamās kolēģis un kolēģi, es eh, uzsākšu sēdi. Es domāju, mēs varam sākt darbu. Erstens, entschuldigen Sie, dass wir ein paar Minuten später. Eh, es atvainojos, ka mēs sākam dažas minūtes vēlāk. Mums uh, bija koordinātora sanāksme Un tā bija pirms šīs sanāksmes, un mēs nepaspējām pabeigt laikā. Otrakārt, es vēlētos jums jautāt, vai jūs piekrītat darba kārtībai. Vai mēs varam sākt? Ich hätte dann unter Punkt 3 eine Trešajā punktā man ir eh, paziņojumi. 13. darba kārtības punkts eh, tika svītrots, jo kolēģis nav klāt. Es gribētu novērīt otrkārt uz to, ka mēs eh, šodien pēcpusdienā sāksim vēlāk darbu, jo ir plenāra sēde, tas vienkārši kā informācijai. Un treškārt, ka arī rīt uzklausīšanā jūs esat ielūgti, jūs varētu atbalstīt šīs debates jo mēs saistībā ar komisāru Tajānie paziņojumu mums noteikti būs ļoti intensīvas debatas arī nākamajos mēnešos. Es priecājos, ka jūs visi pēc eh, šiem pāris svētku dienām esat labi atpūtušies, atgriezušies, mēs varam turpināt darbu. Tagad mēs pārējām pie ceturtā punkta darba kārtībā, proti jautājums vai par ziņojumiem par protokoliem ir kādi komentāri. Ja nē, tad tie tiek pieņemti. Piektais punkts darba kārtībā. Tur ir runa par kopienas inovāciju politiku. Un tur es gribētu dot vārdu kolēģiem Vinklera kungam. Šo punktu mums vajadzēja pārlikt darba kārtībā, jo vakar nenotika sanāksme, mēs negribam, lai tā notiek. Kolēģim Vinkleram vārds. Paldies priekšādātāji, cienījamie kolēģi. Uh, Mēs esam to pārlikuši, bet, diemžēl, mēs neesam iekuvuši ļoti daudz laika, tādēļ mums vajadzētu ātri iziet cauri līdz balsošanai. Es gribētu tomēr sākt ar eh, to, ka visiem, kas strādāja līdzi, paldies par eh, divpusējo tikšanos un arī par iesniegtiem grozījumiem un sarunām. Kopumā 108 grozījumi ir iesniegti par šo ziņojumu, un par šo ziņojumu tas ir diezgan tāds liels skaitlis, bet mums kopā vajadzētu uzmanīties, lai mēs šo tik būtisko jautājumu attīstībai, it īpaši ekonomikas jomā un sabiedrības jomā, lai mēs to vispār nesarežģītu, un lai tur neierakstītu pārāk daudz lieka teksta, un lai ziņojums um, būtu labi lasāms Es gribētu ieteikt arī, ka saskaņot ar vairākiem kolēģiem, un lai vienkāršo to visu, un lai ziņos paliktu labāk saprotams, varētu uh, varbūt dažas lietas grozījumos apkopot. Es pats esmu iesniedzis arī vairākus grozījumus, un tie ir radušies uh, apmainoties ar idejām šeit komitejā, un uh, tie ir atsevišķi kolēģi izteikumu rezultātā radušies dekostīrio, piemēram, riska sadalījums finansējumā un jautājums par zināšanu trīs stūri, par inovāciju indikatoriem, par sinerģijas efektiem starp uh, atsevišķām ietvaru programmām un struktūra fondiem, arī jautājumi par uh, augsta līmeņa ekspertu grupu un par atslēgas te tehnoloģijām, par uh, sabiedrības un sociālo pievienoto vērtību, kas ir inovācijas politikas virzošā ideja, un arī svarīgais jautājums par koordinācijas problēmu starp eh, dažādām būtiskām ģenerāldirekcijām, kas ir iesaistītas. Daži grozījumu es pats esmu iesniedzis tos, un daži kolēģi noteikti atradīs arī savas idejas šajos grozījumos. Ir bijušas arī sarunas ar kolēģiem, piemēram, ar Merkis kundzi, par iespēju svītrot vairākas lietas grozījumos, bet ir arī labi varianti, kā sadarboties, sastrādāties, un es gribētu to vēlreiz apkopot, sakot, ka galvenokārt runa šeit ir par to, ka, lai mēs ne tikai veicinātu jau esošas lietas, un lai tik, ne tikai saglabātu normas rūpniecībā un ražošanā, bet arī tiešām veicinātu radošo momentu, sniegtu iespēju inovācijām, lai sniegtu iespēju arī jauniem cilvēkiem izmantot eh, finansējumu iespējas uh, un lai šeit tiešām viņiem būtu brīvas rīcības iespējas rīkoties un darboties tirgu rūpniecībā. Un tad, eh, tā kā mums nav tās laika, es gribētu vēl kaut ko pateikt. Eh, man ir jā, eh, lūgums komisijas pārstāvjiem, lai mēs vēlreiz varbūt varētu saņemt informāciju, kāds tieši būs laika norise, kas attiecas uz inovāciju aktu. Vai paliks šis uh, nosaukums Innovation Act vai būs kaut kāds savādāks formulējums, kā piemēram Eiropas plāns uh, pētniecībai un inovācijai, un kas ir īpaši svarīgi, lai attiecīgās ģenerāla direkcijas varētu labi sadarboties, un no kā arī mēs varētu gūt labumu, lai šīs darba grupas, tā, task force, eh, kā tas viss notiks. Varbūt to varētu pastāstīt komisijas pārstāvju tik tālu no manas puses ievadam. Paldies, un pirmajam uh, vārds kolēģim Merkis. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribētu pateikties Vinklēr kungam par uh, labo sadarbību un uh, ļoti labo ziņojumu, bet gribētu uzsvērt, ka mums ir nepieciešams panākt struktūrāls izmaiņas, nepieciešama cita veida sabiedrība, Jā, protams, mēs uh, cīnāmies pret klimatiskajām izmaiņām, bet kāpēc gan lai mēs necenstos panākt tādu ilgspējību, ilgspējīgu sabiedrības modeli tā vietā, lai mēs cīnītos? Un tāpat laikā, lai tiktu nodrošināts arī struktūrālās izmaiņas. Šajā ziņojumā ir uzsvērts tas, ka inovācija tik tiešām ir pats pamats un atslēga uh, šai ilgspējīgai sabiedrībai. Man liekas, kā ārkārtīgi svarīgi ir eh, vērst uzmanību ne tikai uz ekonomisko ieguvumu, eh, tātad nevis tikai raudzīties uz ekonomisko ieguvumu uzņēmumiem, kas, protams, būs ļoti liels, bet jānodrošina arī uh, ieguvums tīri sabiedrības uh, ziņā. Manuprāt, šai ziņojumā ir skaidri norādīts, ka nepieciešams tuvināt pētniecību, inovācijas un tirgu jo mums ir nepieciešami tirgu uh, ieviešami produkti, mums ir nepieciešami inovatīvi, uh, zaļi produkti. Tā tad tas nozīmē, ka visā procesā ir jāiesaist arī pilsoņi. Inovācijas var dot jaunas darba vietas, tāpat arī var dot uh, papildus stimulu un uh, veicināt radošu pieeju pilsoņos. Mums ir nepieciešamas uh, inovācijas, nepieciešama labāka izglītību, labāku sistēmu, lai veicinātu šo radošo uh, darbu un uh, inovācijas. Ir nepieciešams uh, darboties gan uh, vertikāli, gan horizontāli, jānodrošina sadarbība ne tikai starp reģioniem, bet arī starp institūcijām un arī pašās institūcijās. Nepieciešama šī sadarbība, jo uh, komisijā, piemēram, uh, mēs strādājam pēc šīs horizontālās pieejas, un tas nozīmē, ka uh, Eh, visi eh, kopīgi strādā eh, konkrēti katrs savā specialitātē, lai nodrošinātu šo atdevi. Un visbeidzot. We need, we very... Mums ir jāraugās arī par izēju materiāliem. Mēs inovācijām šobrīd atlicinām tādus ļoti ierobežotus izēju materiālus, un mēs cenšamies tātad sastaistīt kopā šo izēju materiālu ierobežotību, ierobežotību un inovācijas. Šiem izējumateriāliem ir jābūt pamatpunktam komisijai, un tieši to es arī uzsvaru šai ziņojumā, tāpēc uh, aicinu komisiju ieskļaut arī šo inovācijām paredzēto materiālu ierobežotību ziņojumā. Paldies, un nākamajam vārds uh, kolēģim Takulam. Kiitoksia, puheenjohtaja. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties Vinklēra kungām par ļoti labi padarīto darbu. Un tad, kad es raugos uz šo ziņojumu kopumā un atceros eh, priekšvēsturi, tad eh, man vienmēr paliek prātā tas, ka mērķis ir noformulēt eh, viedokli, pozīciju un mums ir jāskatās, kāds tad ir mūsu mērķis, un tad ir jāpaskatās uz šo priekšlikumu. 108 grozījumi šķiet ir pārāk daudz. Binklera kunga e, ziņojumā mums vajadzētu raudzīties, kāds ir uh, tas nolūks, kāpēc mēs to gatavojam, un jāraugās arī uz grozījumu pievienoto vērtību, jo ļoti bieži mēs par to aizmirstam. Bieži uh, mūs vada vienkārši vēlme pašapliecināties, atstāt savu nospiedumu šajā dokumentā ar konkrētu grozījumu. Un vēl viena lieta, kas ienāca man prātā pagājušā nedēļā uh, Somijā. viens no lielākajiem dienas laikrakstiem uh, uh, uh, bija sagatavojis uh, tādu rakstu par uh, cītīgākajiem deputātiem, un tur tika konstatēts, ka cītīgākie un uzcītīgākie deputāti ir tie, kas sagatavojuši visvairāk grozījumus, bet es domāju, ka tas nav pareizi. Es domāju, pareizi ir teikt, ka viscītīgāk strādā tie deputāti, kuri ir gatavi vienoties par kompromisu, nevis iesniegt un uzstāt uz saviem grozījumiem. Es nezinu, vai tiešām šie 108 grozījumi dos kaut kādu pievienoto vērtību šim ziņojumam, jo, jo vairāk vairāk pavāru, jo sliktāka zupa beigās sanāk. Es domāju, vajadzētu padomāt, kā uh, atgriezties pie uh, Vinklera kunga ziņojuma galvenās idejas un domas. Paldies! Kolīga, kolīga Bütikofers. Kolēģis Bütikofers. Paldies priekšādātāji! Es eh, vēlos eh, vispirms eh, teikt paldies kolēģiem Vinklera kungam par viņu līdzinējo darbu pie šī ziņojuma. Tiešām kompliments viņam. Ne tikai tādēļ, tā veida dēļ, kādā viņš ķeras klāt pie šīs tēmas, inovācijas, es vienkārši šeit gribētu pateikt, ko tikko Mekis kundze teica. Es domāju, tas bija ļoti labs izklāsts centrālajai pieejai, kuru mums vajadzētu ko visiem pārstāvēt proti, inovāciju saprast kā sociālu procesu. Visplašākajā nozīmē. Šī jēdziena sociāls visplašākajā nozīmē. Es redzu arī kā Vinklera kungs dažas no diskusijām, kuras mums jau ir bijušas, jau ir iekļāvis savā tekstā, un es domāju arī kā iepriekšējais runātājs teica, ka varbūt, ka nav nekāda liela problēma šos grozījumus eh, apstrādāt, jo arī tie, cik es to visu varu novērtēt un pārskatīt, eh, to jau arī visu var tādā ļoti kooperatīvā stilā var eh, apstrādāt. Bet es gribētu piešķirt, pievērsties šeit atsevišķiem punktiem, dažiem, kuriem man, kuri man šķiet svarīgi, un es domāju, ka ziņojumā to varētu vēl uzlabot. Pirmkārt, mazo un vidēju uzņēmumu lomas uzsvēršana inovācijās. Otrkārt, vajadzētu ļoti skaidru uzsvaru likt ekoloģisko inovāciju jēdzienam. Tur ir resursu efektivitāte, kur tikko pieminēja Merkes kundze, tā arī ļoti, noteikti ļoti svarīga. Treškārt, ir runa par zināšanu klasteriem un arī par uh, sabiedrisko iepirkumu lomu, publisko iepirkumu lomu kā instruments, lai atbalstītu šo inovāciju procesu. Un pēdējais punkts, kurus gribētu šeit pieminēt, arī par to mums ir, mēs esam ietiekuši vairāk grozējumus attiecas uz patentu politiku. Tas arī ir svarīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem no mūsu viedokļa raugoties. Bet es domāju, mēs esam uz laba ceļa un paldies sirsniegi Vinklērkungam par līdzšinējo veikto darbu. Paldies, pēdējais runātājs Cukalas kungs. Mums jāskatās druskus pulksteni un mums vajadzētu arī pabeigt šīs uh, diskusijas. Paldies, priekšēdētāji. Ziņojums, Vinklērkunga ziņojumā ir runāts par, tur ir ļoti labi priekšlikumi Tur ir eh, ļoti labi pārstāvēt Eiropas inovāciju politika, arī efektivitāti, tur arī runāts par eh, modernām pieejām, mūsdienīgām pieejām. Es šeit gribētu arī uzsvērt, ka ir vairāki punkti, kurus es uzskatu par īpaši svarīgiem, it īpaši par zinātnes nozīmi un par attiecībām starp inovāciju un uzņēmē darbību. Uh, dialoga veidā starp universitātēm un uzņēmumiem. Mēs nu, pirms uh, īsa laika esam pieņēmuši arī šeit atzinumu Matureli kundzes, un mēs esam atbalstījuši arī iniciatīvu par to, ka ir jārada inovāciju un uzņēmumu fórumi sadarboties ar universitātiem, universitātes pētniecībām un tehnoloģijām, un ka Eiropā ir vairāk nekā 2000 šādu salu, jeb šādu fórumu. Šeit ir runa par nozīmi, kur varētu būt ļoti nozīmīga visā pasaulē. Jārada motivācija, lai varētu atbildēt uz šiem izaicinājumiem, ne tikai kas attiecas uz resursiem un personālu, bet kas attiecas uz, uz inovācijām. Tādēļ mēs ietiekuši 60. grozījumu un esam norādījuši, ka par 100% no pētniecības eh, līdzekļiem Eiropā. Un šeit vajadzētu iegūtīt tieši šim mērķim. Un eh, mēs varam atbalstīt visu šīs iniciatīvas, lai Eiropas inovācijas tiktu veicinātas. Šeit ir runa par ļoti centrālu jautājumu, kas ir svarīgi, lai inovācijas stratēģija varētu pareizi interpretēt un īstenot. Uh, un lai rastos eh, pareizi dinamika. Visi šie centieni ir nepieciešami, un eh, tas ir no, no tā ir atkarīgi arī panākumi. Paldies! Labi, paldies par eh, izteiktiem komentāriem. Līdz ar to mēs šo darbu pārdīs punktu varam pabeigt kolēģim referenta kungam. Viņš laikam vairāk negrib par to runāt īpaši. Un tad uh, aprīļa beigās būs balsojums. Mēs varam pāriet pie nākamā punkta un līdz ar to arī pie balsošanas. Es ceru, ka jūs visi esat savas uh, balsojuma kartiņas paņēmuši līdzi. Es pats vēl laikam nē. Jūs varat ielikt to aparātiņos, un tad, ja jūs piekrītat, mēs varam sākt balsošanu. Pirmkārt, tā ieziņojums. Garš balsojums saraksts, mēs varam sākt. Un tas ir daudz. No, no to pay attention, uh, wenn zu viele von den Fraktionen sind. Ja, yeah, okay. If there's some from the uh, groups too much. Ich uh, komme zu... Jā, pārbaudu, vai nav par daudz kādā grupā. 29. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 30. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 31. par. Pret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 pret atturas pieņemts. 37 par pret atturas pieņemts. 38 atkrīt 39 par pret atturas pieņemts. 40 un 41 identiski par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. Līdz ar to atkrīt 46 līdz 48. Tagad 49 balsojam par pret atturas pieņemts. 50 par pret atturas pieņemts. 51 par pret pret atturas pieņemts. 52 par pret atturas pieņemts. 53 par pret atturas pieņemts. 54 par pret atturas norādīts. 55 tagad. 55. Dalīties balsojums. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 56 par. Pret. Atturas. Nu, pieņemts. 57 par. Pret. Atturas pieņemts. 58 par, pret, atturas, pieņemts. 59 par, pret, atturas, pieņemts, vai ne? Jā, pieņemts. 60 par, 59 pārbaudām, 59 pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts. Pieņemts. Viss kārtībā? Kārtībā. 60 pār. Vai kaut kādas problēmas ir? Nē, 19 pret. Man līdzi nav balsošanas karte, un es balsoju pret šajā gadījumā. Sorry. Jā, ok. Nu, labi. 20 pret, bet es jau neko nemainu. 60 par, pret, at, atturas pieņemt 61 par, pret, atturas pieņemts 62 par, pret, atturas pieņemts 62. 63 par pret atturas pieņemts. Tagad mēs pāriem pie 64. 64. Tas darīts balsojums. Kurš? Kur daļa? Labi. Tā tad pirmā daļa pa 64. Kurš pār? Pret atturas norādīts. Otrā daļa par pret atturas norādīts. 65 par pret atturas norādīts. 66 par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret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 atturas pieņemts 75 pār, pret atturas pieņemts 106 pār, pret atturas pieņemts 78 pār, pret pieņemts 79 pār, pret atturas pieņemts atturas pieņemts 80 par, pret, atturas pieņemts 81 par, pret, atturas pieņemts 82 par, pret, atturas pieņemts 83 par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 92 par pret atturas pieņemts. 93 par pret atturas pieņemts. 94 par pret atturas pieņemts. 95. Nē, tas atkrīt.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 Simts par pret atturas noraidīts. Simt viens par pret atturas pieņemts. Simt trīs par. Simt trīs arī? Simt trīs, jā, par pret atturas atturas pieņemts. 104 pār pret atturas pieņemts. 105 pār pret atturas pieņemts. 106 pār pret atturas pieņemts. 107 par pret atturas, pieņemts. 108. Nē, 109. Atkrīt 110 par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromis. Kurš par? Pret atturas norādīts. Pārbaudu lūdzu. Ceturtais kompromiss tiek pārbaudīts elektroniski. 4A, es atvainojos, jā, 4A. Par, nu, tāds padīs, bet trīs par daudz balsis. Labi, vienu. Tātad beidzam balsot. Mr. Maruel. Divi. Tagad ir skaidrs vairākums. Ar plusu. Ceturtais B kompromiss tagad. Atkrīt Čičester kungs. Lūdzu. Uh, Priekšsēdētāji. Uz ekrāna mēs redzam tikai uh, plus un mīnus un cik nobalsojuši. Mēs neredzam šeit pilnu informāciju. Vai varētu, jo es, piemēram, šeit redzu uz liela ekrāna tikai kopā nobalsojušo skaitu un kas nobalsojuši pāri. Tā, 29 plus 2, 31 un 20 pret bija. Tā. Tas da, kopā sanāk 4A4 un 4A, CA4B, tas ir izlēmts. Tagad 616. Kurš pār? Kurš pār 116? Neviens. 116. Kurš ir pār? Pret? Atturas? Pieņemts. 117 pār? Pret? Atturas? Pieņemts. 117. 118 pār? Pret? atturas pieņemts. 119 par pret atturas pieņemts. 120 par pret atturas pieņemts. 121 par pret norādīts. Tālāk apsvērumi A1 Pirmais grozījums. Kurš par? 121, 121, vēl, vēlreiz jāpārbauda. Protams, ka tā arī darīsim. 121, lūdzu, vēlreiz balsosim elektroniski. 121, vēlreiz elektronisku pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār. 19 pret. Pieņemts. Tad pieņemts. Pirmais. Kurš par? Pret. Vai es varētu lūgt vēlreiz balsot par pirmo apsvērumu? Par? Pret? norādīts. Otrais par. Pārbaudīsim par pirmo. Pirmais apsv apsvērums pārbaudām. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 27 pret 20. Pieņemts. Kas ir ar abiem uh, kolēģiem, kuriem nav balsošanas kartītes līdzi? Vai tas ir noskaidrots? Nav nekādas problēmas. Uh, Labi. Tad tas ir pieņemts. Par otro mēs jau nobalsojām, vai ne? Nē, tomēr par otro. Kurš ir par otro? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Trešais atkrīt, ceturtais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais par pret atturas norēdīts. Mēs varam to pārbaudīt, jā, tas ir labāk, bet neviens, es neredzu to, tad nevar redzēt, te, te jāparādās. Sākam balsot pa piekto. Beidzam balsot. 21. Tas norādīts, jā, tas ir pareizi. Sestais par, pret atturas pieņemts. Septītais apsvērums. Par pret atturas norādīts. Astoties par pret pārbaudām. Mums tas jāpārbauda astotais pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē. Viens no tāds partijas par daudz. Labi. Astoņi. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais par. Pret. Pieņemts, jā. Desmitais par. pret. Pieņēmts 11 par, pret. Atturas pieņēmts 12 par, pret. Atturas pieņēmts 13 par, pret. Atturas pieņēmts 14 par, pret. Atturas pieņemts 15 par, pret pret atturas pieņemts 16 par pret atturas pieņemts 17 par pret atturas. Tas jāpārbauda. 17. pārbaudām, sākam balsot, beidzam balsot. Viens no EPP par daudz. Labi, beidzam balsot. Rezultāts ir noraidīts. 18 par, pret, atturas, pieņemts. 19 par, pret, atturas, noraidīts. 20 par, pret, atturas, noraidīts. 21 par, pret pret atturas. Arī norādīts 22 par 21 pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot ne. Viens EPP par daudz. Labi. Beidzam balsot ne. Viens EPP par daudz. Tagad ir viss kārtībā. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Jā, tiešām tā ir. 22 par. 22 par. Visi lūdzu balsojiet. Kurš pret? Atturas pieņēmis 23 par. Pret. Atturas pieņēmis 24 par. Pret. Atturas pieņēmis 25 par pret atturas pieņemts 26 par pret atturas pieņemts 27 par pret atturas pieņemts 28 par pret atturas pieņemts. NV tie visi katrs atsevišķi tagad visi punkti. Pirmais apsvērums no NV. Kurš par? Pret Nē, to tā nevar. Viens pa daudz atkal. Kurš pār pirmo grozījumu? Pret. Atturas pieņemts. Divi. Atkrīt. Trīs. Trīs NV par. Pret. Atturas noraidīts. Tālāk pieci, laikam, sanāk, jā. Ja? Pieci. Tikai pēdējais teikums. Kurš par? pret atturas nu, pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais NV par pret atturas noraidīts. Pie, pārbaudām, desmitais, desmitais NV pārbaudām. Viens EPP par daudz. Labi. Tagad beidzam balsot, un tas ir pieņemts. Desmitais ir pieņemts. Paldies par to. 15. par. Pret. Atturas pieņemts. 18 par. Pret. Atturas pieņemts. 20 par. Pret. Atturas pieņemts. 21 atkrīt, 22 par pret atturas pieņemts, 23 par pret pieņemts, 24 atkrīt. Tā, nu, gala balsojums būs elektroniski. Vote open. Sākam balsot. Beidzam balsot. viens par daudz. EPP. Atkal viens par daudz. Pēdējā brīdī. Uh, labi, tagad beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Paldies. Un apsveicu. Nākamais. Lena Eka. Okay, Mēs sākām ar pirmo. Kurš ir par pirmo?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 pret atturas pieņemts, 40 par pret atturas noraidīts. NV13. Nē, 7. 7. ir svītrots. Nē, tomēr 7. 7 par pret atturas pieņemts. NV13 par pret atturas pieņemts. Tagad mēs varam pāriet pie 41. ar mutisko grozījumu. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 42 par. Pret. Atturas pieņemts. 43 par. Pret. Atturas pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Tad atkrīt, atkrīt, atkrīt. NV16. NV16, kurš par, pret, atturas, norādīts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. 52 par, pret, atturas, pieņemts. 11 par, pret, atturas pieņemts, 12 par, pret, atturas pieņemts. Sirdīties kompromis, kurš par, pret, atturas pieņemts, 13 par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 56. dalīties balsoņos. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par ā, atkrīt. Otrā daļa atkrīt. Tagad par 15. pārējām. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Jā, lūdzu, Klod. Vai mums nav jābalso par 20. Uh, grozījumu, ko iesniegusi vidas uh, komiteja? Jā, jā. jā. Tiešām mums tas jādara? Jā, tas ir pareizi. Paldies. Jā, jā, tas ir. Es piekrītu. NV20, par to ir jābalso. NV20, kurš pār? Pret? Atturas? Nevar īsti saprast, jāpārbauda. NV20 pārbaudām elektroniskais balsojums. Divi EPP pa daudz. Okay. ok, closed. Okay. Closed. Beidzam. Tas ir pieņemts. 15. Bija jau.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 atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pārbaudām. Man liekas, ka pieņems, bet tomēr pārbaudīsim. 21. elektroniskā veidā 21. Beidzam balsot. Jā, tas ir pieņemts. NV2 par pret atturas pieņemts. NV3, kurš par pret atturas. Tagad var teikt, ka pieņemts. Man jau bija taisnība sākumā. NV4 pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par. Piektais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Piektais par pret, atturas, pārbaudām, pārbaudām piekto numuru, sākam balsot. Divi EPP, akā par daudz. Nē, tā nav. Viens EPP par daudz. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais. Tagad pārējām pie 33. Nē, es atvainojos. 34. Par. Pret. Aturas. Pieņemts. NV 8 par. Pret. Aturas. Pieņemts Pārbaudām. NV8 pārbaudām. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. NV9 divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. Otrā daļa par. Ā, tas ir jau pirmā, pirmā daļa pārbaudām, jā. Pirmo daļu NV9 pārbaudām. Elektroniskais balsojums sākam. Beidzam balsot. Un iznāk pieņemts, jā. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. NV10 par pret pret. Pārbaudām. Des, NV10 pārbaudām. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski. Elektronisks balsojums. Galīgais elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. Nē, divi EPP pa daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi. Un tagad mēs varam pāriet pie, pie astotā, no, astotā punkta. Rationen apsveicam. Es, to, es uzreiz jau apsveicu, kuri sastādījuši ziņojumus, veiksmīgi jau tagad uzreiz, mēs varam ietaupīt laiku tādā veidā. Mēs varam pārīt tagad pie Ravāsi ziņojuma astotais, pie astotā grozījuma, kurš pār. Jums ir jāstrādā līdzi, citādi man, es nav nekāda iespēja pāraudzīt to visu. Kurš pret atturas? No pieņēmis 39. Atkrīt 40 par pret atturas 40. No 9. 9. Tagad pa 9. Kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 10. pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 41. Kā papildinājums. Pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 11. pār pret atturas pieņemts. 12 par pret atturas pieņemts. 13 par pret atturas pieņemts. 42 par pret atturas pieņemts. 14 atkrīt. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 16 par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 17 pār pret atturas pieņemts. 43 pār pret atturas norādīts. 18 pār. 18 pār. Vēlreiz lūdzu 18 pār pret atturas norādīts Pārbaudām? Jā, labi. Pārbaudīsim. Būs labāk. Sākam balsot. Divi EPP pa daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas bija 19, jā? 19. Tagad 19 par. Pret pieņemts 20 par pret atturas pieņemts 44 kā papildinājums par pret atturas pieņemts 21 par pret atturas norādīts 22 par pret atturas pieņemts Tad ir 46 par pret atturas pieņemts. 47 par pret atturas pieņemts. 48 kā papildinājums 47, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk 24 par pret pret atturas pieņemts. 49 par pret atturas norādīts. 25 par pret atturas pieņemts. 50 kā papildinājums par pret atturas pieņemts. 51 vēl viens papildinājums par pret atturas pieņemts. 52. vēl viens papildinājums. Par, pret, atturas pieņemts. 53. Par, pret, atturas pieņemts. 54. Par, pret, atturas pieņemts. 55. Par, atturas pieņemts. 26. Par, pret, atturas pieņemts atturas pieņemts. 56. Nē. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 28. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pārbaudām. 28. pirmā daļa drošības pēc pārbaudām sākam balsot. Viens EPP pa daudz. Beidzam balsot. Pieņēmts otrā daļa par pret atturas noraidīts. 28, jā. 28, balsojam. Balsojam par 28 bet tas atkrīt. 58 atkrīt. Labi, tas atkrīt. Es domāju, ka otrā daļā, 29. 5. daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Ceturtā daļa par pret atturas noraidīts. Pārbaudām, labi, tas ir labāk. Ceturto daļu pārbaudām, sākam balsot. Viens EPP pa daudz. Paldies, beidzam balsot. Norādīts labi, piektā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 31. Pirmā, divās daļās pirmā daļa par. 31. daļa. Kurš par? Neviens? Nē, tomēr ir kāds. 31. daļa. Paldies. Pret. Pārbaudām. Pirmā daļa 30. pārbaudām elektroniski. Sākam. Balsot. Viens EPP pa daudz. Beidzam balsot. Pieņēmts tas ir. Otrā daļa. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 60, 60 kā papildinājums. Kurš par 60? Kurš pret? Atturas pieņemts. 61 par pret? Atturas pieņemts Nu, pieņemts. Ekas kundze. Uh, on, uh, 15... Par 59. grozījumu runājot. Tas atkarīt, ja 30. ir pieņemts, bet 30. viena daļa netika pieņemta. Mums bija viens balsojums par un pret par divām daļām. Jā, mums tikko jau bija tā problēma, un man tika teikt, ka pirmā daļa ir galvenā daļa, un tā tika pieņemta. Vai tas tā ir kārtībā, ja? Ko mums saka referents? Piekrīt? Kad 59. atkrīt. Labi, tad tas tā ir. 61. 61 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 62 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 63 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 64 par pret atturas noraidīts. 65 par pret atturas. Norādīts. Norādīts. Lēkam ir tūkošanas problēmas. Nē, tagad izrādās vairāk nav tāda šāda problēma. Tad mēs varam turpināt. 31 par pret atturas pieņemts. 66 par pret atturas pieņemts. 67 par pret atturas noraidīts. 32 par pret pret atturas pieņemts. 3-3 par pret atturas pieņemts. 1 par pret atturas pieņemts. 3-4 par pret atturas pieņemts. 2 par pret atturas pieņemts. 3-5 kā papildinājums otrajam par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 3-6 atkrīt, 3 par, pa trešo, kurš par, pret, 1, trešais, kurš par, paldies, kurš pret, atturas, pieņemts, 3, 7 atkrīt, 3, 8 atkrīt, 4, kurš par, pret atturas pieņemts. 15 par pret pieņemts. 6 par pret atturas pieņemts. 7 par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski sākam balsot. Divi EPP pat daudz. Viens pa daudz. Viens EPP pa daudz. Paldies. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Paldies. Un varam beigt pie tā. Un tagad. Ok. Next point. Congratulations. Apsveicu. Tagad nākamais punkts. Michel Ribazī Um, next. Mēs šeit ir ievēsīt ceturtais punkts. Kurš pār? Kurš pret? Atturas pieņēmts 19 par. Pret atturas pieņēmts 5 par. Pret atturas pieņēmts 20 par. Pret atturas pieņēmts 21 par. Pret atturas pieņēmts 22 par. Pret atturas noraidīts. 23 par pret atturas pieņemts. 24 par pret atturas pieņemts. 25 kā papildinājums, kurš par pret atturas pieņemts. 6 atkrīt, 26, pa, uh, kurš par pret atturas pieņemts, 7 par pret pret atturas pieņemts. 27 par pret atturas noraidīts. 8 divās daļās pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts, otrā daļa, kurš par pret atturas noraidīts. Devietais par pret atturas pieņemts. Desmit par pret atturas pieņemts. Vienpadsmit par pret atturas pieņemts. Divpadsmit par pret atturas pieņemts. Divdesmit astoņi par pret atturas pieņemts. Trīpadsmit par pret atturas pieņemts atturas pieņemts, 13 par, Četrpadsmit, jā, es atvainojos, trīspadsmit, četrpadsmit tagad. Pa četrpadsmit, puš par, pret, atturas, jāpārbauda. Pārbaudām četrpadsmito. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts ir tāds, ka tas ir pieņemts. Viens par pret autors pieņemts, 15 par pret autors pieņemts, 16 par pret autors pieņemts, 2 par pret Pārbaudām. Otro pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Otrais ir pieņemts. Tagad mēs varam pāriet pie dalītā balsojuma. 17. numurs, 17. dalītais balsojums. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts pieņemts, otrā daļa par pret atturas norādīts. 18 kā papildinājums, kurš par? Jā, lūdzu. Nav tulkojums jums vairāk. Es gibt keine englische Übersetzung mehr. Nav vairs angļu valodā tulkojums izrādās. Vai kaut kādas problēmas ir? Vai jūs tagad dzirdat atkal? Vai tagad ir? tulkojums. Čārlis, vai tu mani var saprast? Jā, tagad viņš mani var saprast. Es esmu ļoti nomierināts, viņš mani var saprast. Lūdzu. I have a, I have a Man ir jautājums. Man ir jautājums priepriekšējo balsojumu. Man šķiet rezultāts bija 17 pret 16. Un vai tagad kādi kolēģi balso bez kartiņām, vai arī visi balso ar? Jo man šķiet, ka rezultāts varētu būt savādāks, ja kāds būtu balsojis, kuram nebija kartiņa. Tāds ir mans jautājums. Paldies par šo norādi. Es pieņemu, ka, ja neviens nepiesakās, tad tas, ja viņš eh, balso bez kartes, tad tas rezultāts ir skaidrs. Lūdzu, kolēģi, kuriem nav kartiņas līdzi, tu lūdzu paši piesakieties, katru reizi nevar prasiet, tas iet pārāk tālu ja pēc balsojuma, ja kāds balso bez kartiņas, tad lūdzu pasakiet to balsojumā. Es jau nevaru katru reizi to, tas jau nav iespējams, kas katru reizi prasītu. Vai ir vēl kaut kāda problēma? Sí, a mí me gustaría preguntar al secretariado si... Jā, es tikai gribēju vaicāt sekretariātam, vai ir eh, bijis pietiekami daudz sociālistu balsu iepriekšējā balsojumā? Vai bijuši pietiekami daudz sociālistu balsis? <laughs> <laughs> nu, kamēr nav par daudz, tikmēr jautājums ne nu par ko nerodas. Ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt to, ka, ja tas nav personālais balsojums, tad vienīgais, ko mēs varam zināt, ir, vai kāda grupa ir pārsniegusi balsotāju skaitu, bet ja kāds ir nobalsojis nepietiekamā daudzumā, tad to mēs diemžēl nezinām. Labi, viss kārtībā. Tas ir svarīgi. Mēs jau elektroniski varam konstatēt, vai ir par daudz, bet mēs nevaram konstatēt, vai ir par maz. Tādēļ mans e, lūkums Čārs norāda ir pareiza. Ja kāds vēlas, vēlas balsot bez kartiņas, tad katru reizi to ir jāpasaka. Kan, es taču nevaru to visu iegaumēt, tas ir pa daudz, man jau ir jāuzmanās, lai es neieviestu kļūdas šeit balsojumā pašā. Vēlreiz lūdzu. Jo, eh, prezidentes, to jau. Priekšsēdētāji, es balsoju bez kartiņas, bet man teica, ka mums ir pietiekami daudz kartiņu uh, eh, sociāls grupā, bet jebkurā gadījumā ieskaitiet mani, jā, jo es balsoju bez kartiņas. Tas nozīmē, ka mums šās norāda ir jāņem nopietni. Ja tāds nu, uz robežas balsojums, tad ļoti rūpīgi jāuzmanās. Nu jā, bet mēs jau nevaram atgriezties, tas ir jau pagājis. Trešais punkts. 18. Vispirms, paldies par 18. Tātad, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pārbaudām? Labi. Mēs varam to pārbaudīt. Kā tas ir papildinājums, mēs varam pārbaudīt, to tas ir labāk. Te 18, 18 no pārbaudām. Sākam balsot. Divi PP pa daudz. Varbūt, ka mēs varam <laughs> tos divus pieskaitīt klāt. Tur ir kāds. Oh, no. No, no, let's be. Um, Vote is closed. Beidzam balsot. 20 un 30 un Materiāls kundze par vai pret? Pret. Nu, labi. Nu, tas neko nemaina, tas ir norādīts. Trešais. Kurš tagad par pa trešo? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārējiem pie galīgā balsojuma sākam balsot. Lūdzu. Neviens jau pie pēpa daudz. Wonderful. Vote is closed. Brīnišķīgi, beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi apsveicu. Karima ziņojums, sajāda Karima ziņojums, bet tas vēl nav pēdējais balsojums. Ak, kungs, tas šodien ir ilgs. Mēs šodien neesam pietiekami ātri. Tagad balsojam par grozījumu 54, nē, 53, 63 un 203 visu blokā no 54 līdz 203. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Bloks 55 un 45. Kurš par? Kurš par? Tie nav daudz pret. Atturas. Tie bija vēl vairāk noraidīts. 56 par. Pārbaudām. 55 un 45 bloks tiek elektroniski pārbaudīts. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. 20, 28, materiālis kundze pret, 20 pret 29, noraidīts. Tad bija pareizi. Bija 6 par, pret, pieņemts, pie 7 par pret atturas pieņemts. Bloks 58, 59, 60, 50, 51, 153, 154, 155. Kopā par to. Tas man ļoti patīk. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk. Pa 61 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Darīties balsojums pa 62. Pirmā daļa. Kurš par? Pret atturas ir pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Blokā 2, 3, 4 un 29 par pret atturas pieņemts. 156 par pret atturas pieņemts. Tad tālāk atkarīt 5 par pret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 pret atturas pieņemts. 72 par pret atturas norādīts. Tālāk 73. Britiņu lūdzu. Jā, 73 par pret atturas pieņemts. 6. 6 par pret atturas pieņemts. 75 par pret atturas pieņemts. 74. 76 un 77 blokā par pret atturas pieņemts.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 81 par pret atturas pieņemts. 82, 93 un 105 blokā par pret atturas pieņemts. 83 par pret pārbaudām. 83. pārbaudām elektronisku balsojot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 84. Nē, tas atkrīt. Nē, tomēr 84. Kurš par? Pret. Nē. 84. Pār. Lūdzu, vēlreiz. Kurš pār? 84. Pret. Pārbaudām. Lūdzu, pārbaudām. 84. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 85 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 10 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 86 par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 atturas pieņemts. 12 par pret atturas pieņemts. 99 par pret pārbaudām. 99 pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 atturas pieņemts. 104 par, pret, atturas pieņemts. 106 par, pret, atturas pieņemts. 107 par, pret, atturas pieņemts. 108 par, pret, atturas pieņemts pieņemts. Atturas. Atturas, pieņemts. 15 par pret. Piecpadsmit atturas, pārbaudām, piecpadsmit to pārbaudām. Es neesmu drošs. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 109 par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 121 nav atsaukt, nē. 121. Kurš pār 121? Kurš pār? Kurš pret? Atturas pieņemts. 123 par. Pret. Atturas pieņemts. 17 par. Pret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 pret atturas pieņemts. 126 par pret atturas pieņemts. 127 par pret atturas pieņemts. 21 par pret atturas norēdīts. 128 kā papildinājums par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 129 atkrīt, 130 tikai otrā, otrais teikums. Tā ir. Mums, es atvainojos, mums ir jābalso tikai 130. 130. Kurš ir par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 22 par. Pret. Atturas norādīts. 23 par pret atturas pieņemts. 132 par pret atturas pieņemts. 24 par pret atturas pieņemts. 133. Otrais teikums. 133. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 134 par pret atturas pieņemts. 136 par pret atturas pieņemts. Nē, 47. 47, 52, 139, 146, 147 blokā. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Atkrīt, atkrīt, atkrīt. 143 par. Pret. Atturas pieņemts. 26 par. Pret. Atturas pieņemts. 144 par. Pret. Atturas pieņemts. 148 par. Pret. Atturas pieņemts. 27 par, pret, atturas noraidīts, 28 par, pārbaudām, 27, 27 jāpārbauda, 27 pārbaudā, nu labi. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 28 par. Pret. Atturas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 atturas pieņemts 161 par pret atturas pieņemts. Nē, 32 papildinājums par pret atturas pieņemts. 3-3 atkrīt, 3-4 par pret atturas norādīts 35 par pret atturas pieņems 36 par pret atturas pieņems 163 kā papildinājums kurš par pret atturas pieņemts. Simt septiņdesmit četri, man liekas, nākošais. Simt septiņdesmit četri par simt seši septiņi. Jā, labi, jā, es aizmirsu simt seši septīto. Paldies par atgādinājumu. 167. Es biju aizmirsis. 167. Tas, kas tī, kungs, nav citams runā bez mikrofona. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, jo ne, nevar dzirdēt. Manuprāt, ir neliels sajukums. Tad, kad mēs pārlecam, tāpēc, ka grozījumi atkrīt, tad netiek veikts atbilstošas korekcijas eh, tulkošanas ātrumā. Tātad jums tas ir jāņem vērā, ka notiek tulkošana, jo pēkšņi jūs pārlecat par desmit eh, vai izlaižat desmit grozījumus, un tad ir ārkārtīgi grūti izsakot. Un tas nav tikai man, es redzu, ka arī citiem ir šāda veida problēma. Sociālistu koordinātori arī man saka, ka ir tāpat, un es domāju, ka arī citos gadījumos tas tā jau ir noticis. Tāpēc domāju, ka jums jāņem vērā tas, ka tad, kad notiek liela pārliekšana grozījumiem, tad lūdzu palieliniet gaitu. Labi, es līdz šim izvairīšu no tā, jo es vienkārši skatos uz pulksni, es nevaru katru reizi nolasīt, kas atkrīt. Uh, bet es eh, jums varu tiešām labprāt nolasīt katru, kas atkrīt. Nē, nu īstenībā labprāt es to nedarīšu, jo tas ir uh, samērā, bet ilgi, vēl ilgāk būs, bet tā nebūs nekāda problēma. Tātad atkrīt 166, 167, tā, daļai tādēļ, ka tie atkrīt daļai, ka 167 tagad balsojam, 167, jo tas ir papildinājums. Kurš ir pār 167? Tā tad nav tulkojuma. Nu, brīnišķīgi. Vēlreiz mēģināsim. Tas ir nepieciešams nodrošināt tulkojumu. Tagad mums ir, varbūt par ātri mēs visu to darām. Es atvainojos. 167. 167. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 168 un 169. Par tiem vairs nav jābalso. 170. Kā papildinājums. Par? pret atturam pieņemts. 102, 103 atkarīt, 104, kurš ir par? Pret <laughs> atturas pieņemts. 171, kā papildinājums par? Pret atturas pieņemts. 175 par, pret atturas pieņemts. 106 par, pret atturas pieņemts 107 par, pret atturas pieņemts 108 par, pret atturas pieņemts 179 par, pret atturas pieņemts 180 par, pret atturas pieņemts atturas Pārbaudām, 180. pārbaudām. Elektroniskais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 181, nebalso 182 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 183 par. Pret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 Es atvainoju, 186 ir identisks, tādēļ par to nav jābalso. 187 par. Pret. Atturas. 188 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 189 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 190 par. Pret. Atturas. Jāpārbauda. Labāk pārbaudīsim. 190 pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 191 pār. Pret. Atturas. Vēlreiz. 191. Kurš pār? pret atturas pieņemts. 192 par pret atturas pieņemts. 193 par pret atturas pieņemts. 194 nav jābalso identisks. 195 par pret atturas pieņemts. 40. Labi, pārbaudām 195. Elektroniskais balsojums par 195. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. Par. Par. Pret. Aturas. Pieņemts.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 Pārbaudām. Labi. Varbūt. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. 197. Kā papildinājums. Beidzam balsot. Noraidīts. Paldies. 198 par. Pret. atturas. Tāpat problēma. Lūdzu, pārbaudām. Tas būs vienkāršāk. 198. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidiet. 43 par. Pret. Atturas pieņemts. 109 par. Pret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 atturas pieņemts. 204 par. Divsimt četri. Kurš pār? Pret. Atturas. Norādīts. 205 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 206 pār. Pret. Pret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 atturas norādīts. 48 par pret atturas pieņemts. 49 par pret atturas pieņemts. 50 par pret atturas pieņemts. Un kādīgais balsojums? Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Paldies. Tālāk mēs varam pāriet pie Cavēlas kundzes ziņojuma. Arī sirsnīgi sveicu. Tālāk arī Cavēlas kundze grib vēl pateikt divus teikumus, lūdzu. Mr. Chairman, I had the last... Priekšsēdētāji, Man ir pēdējā brīža priekšlikums, ko iesnieguši sociālisti. Septītais kompromiss. 4b. Doma ir tā pati, tikai tā ir labāk formulēta. Un es gribētu ieteikt, lai mēs pieņemam to, vai es to varētu nolasīt. Tātad 4b, kā to ierosinājuši sociālisti. Vai mēs šajā punktā to varam eh, pārnot, ka tas tiešām būs kārtībā? Varbūt tas būtu labāk, ja mēs darītu tad, kad par to būs runa. Tā mēs varam darīt, ka mēs būsim pie septītā punktā. Bet lūdzu atgādiniet man. Mēs pārējām pie kompromisa viens, kurš par paldies, pret, atturas, pieņemts. Kompromis divi par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 3 par. Vispirms 7. Vispirms 7. aizmirsu. 7. par. Pret. Atturas. Ar 7. pie 7. numura. 7. grozījums, nevis 7. kompromiss. 7. grozījums. Norādīts. Tālāk. Kompromiss 3. Par. Pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 12. par. Es nelasīšu tagad visus. 12 par. 12 par. Pret. At uh, pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad atkal atkrīt grozījumi 22, 24, 25. Tā mums pāriem pie septītā kompromisa. Un Cerēlis kundzei tagad vārds. Ocevēlā. Kompromiss 7. Cerēlis kundze par septīto kompromisu. You, Paldies, priekšsēdētāji. Tātad jaunais teksts ir sekojošs atgādina, eh, cik eh, svarīgas ir pašreizējās sarunas eh, brīvas tirzniecības zonai un aicina Dienvidjūras reģiona valstis strādāt, lai harmonizētu savas nostājas PTO sarunu kontekstā. Es to sapratu tā, ka Cevēlas kundze referente iesaka to, uh, kā jaunu kompromisa iesniegumu. Vai tas pareizi saprasts? Visi pārējie piekrīt tam, visas pārējās politiskās grupas piekrīt tam. Nu labi, tad par jauno septīto kompromisu. Kurš piekrīt jaunajam septītajam kompromisam? Kurš pār? Paldies, kurš pret? Kurš atturas? Tā arī pieņemts. Tālāk astoties kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Paldies. Tālāk ir atsevišķi grozījumi. Vesela virkni grozījumi atkrīt. Tālāk pie 21. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Norādīts. 26 par? Pret? atturas pieņemts. 28 par pret atturas pieņemts. 31 par pret atturas pieņemts. 32 par pret atturas pieņemts. 33 par pret atturas pieņemts. Tālāk pie galīgā balsojuma. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezultāts ir skaidrs. Pieņemts sirsnieks paldies, Sevēras kundzei sirsnieks paldies, apsveicam viņu par to, ka viņi ir apkopojuši tik daudz grozījumus. Sirsnieks paldies par to. Līdz ar to mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, proti sestā darba kārtības punkta. Nē, Nē, tas ir, es atvainojos, saka priekšēdētais 12, protams, es domāju, saka priekšēdētais 2 x 6, 12 kopā, es atvainojos. 12. punkts. Tur ir runa par kodolu jautājumu Bulgārijas kodola elektrostacija. Kolēģi Harmsa ir referente. Ja jūs tagad varētu drusku tā kā nomierināties, tad kolēģi Harmsa varētu sākt savu izklāstu. Uh, Bet tad būtu labi, ja visi viņu uzklausītu. Ka Harm... Harmsas kundze, tagad jums vārds. Paldies, priekšēdētāji. Man tāds iespējas, ka jūsu uzaicinājums uzvesties miedīgi vēl nav tā īsti sadzirdēts. Mēģināsim vēl vienreiz. Jā, paldies. Mēs šodien diskutējam par grozījumiem, kas ir eh, par ziņojumu, kas ir par komisijas fondiem, par reaktoriem, kozlidojas. Eh, Kazlidojas stācija paredzēts slēgt saskaņā ar iestāšanās līgumu un eh, to atbalsta Eiropas Savienība. Un es domāju, ka pēc lielajām debatēm, kas mums šeit komitejā jau ir bijušas, bet arī ēnu referenta vidū, uh, Es domāju, ka mums nebūs nevajadzētu tik ļoti ieslīgt šī ziņojuma detaļās. Svarīgs ir sekojošais. Es gribētu vēlreiz skaidri pateikt, ka mana politiskā grupa uzskata, ka ir pareizi, ka Eiropas Savienība pēc tam, kad reaktoru 1, 2, 3 un 4 uh, apstādināšana ir jau nolēmta lieta, pirms uh, tika parakstīts iestāšanās līgums, ka Eiropas Savienība uzņemas pienākumu piedalīties uh, izmaksās par uh, demontāžu un likvidēšanu. Es domāju, ka līdz šim nav pārāk daudz nauda no Briseles nonākusi Bulgārijā, lai atrisinātu šo jautājumu, bet es gribētu izmantot, izmantot šo iespēju uh, Un uh, šeit uh, vēlreiz pateikt, cik daudz Eiropas Savienība kopā ir jau kādu devumu sniegusi, lai atbalstītu šo procesu. Finansiālais atbalsts, kuru Bulgārija jau ir saņēmusi, ir uh, ievērojams no 99. līdz 2003. gadam 155 miljonu eiro jau ir samaksāti. No 2004. līdz 2006. gadam 185 miljonu eiro, no 2007. gada līdz 2009. gadam bija 210 miljonu eiro. Tas nozīmē, ka kopumā līdz nākamajam horizontam, par nākamajam punktam, par ko mēs pieņemam lēmumu, 550 miljonu eiro no kopīgā budžeta ir aizgājuši uz Bulgāriju šī jautājuma risināšanai. Es vēlētu gribētu skaidri pateikt, ka ēnu referenti to ļoti aktīvi diskutēja, it īpaši kolēģis Ransdorfs. Man negribēja ticēt šajā sakarā, ka šī nauda, 550 miljonu eiro, visa šī nauda atbilst iestāšanās līgumam. Tā ir samaksāta, un tas ir viss ir iekļauts līgumā. Tā nauda, par ko mēs šodien diskutējam, un par ko mēs šodien balsosim, un arī plenārsēdē balsosim, ir papildus brīvprātīgs maksājums, kas uh, vairs nav iekļauts līgumā. Nākamais punkts, kas 2010. līdz 2013. gadam nākošā summa, kura paredzēta uh, novadīt uz Bulgāriju. Tie būs 300 miljoni eiro, to ir ieteikusi komisija, un es kā referente no paša sākuma uz, uzsvēru viedokli, ka šī summa ir piemērota tās lielumā. 180 miljoni eiro no tiem ir saskaņā komisijas priekšlikumiem paredzēti aktivitātēm, tas atzīmēm decommissioning aktivitātēm, bet arī atoma atkritumu menedžmentam. Un uh, būtu arī šiem eksploatācijas pārtraukšanai, un Bulgārija pašā vēl līdz šim nav pietiekama infrastruktūra. Kad es uh, paraudzījos, kā tas viss tiek gatavots un kā šie ātoma atkritumi un ātoma atkritumu menedžments un uzglabāšana uh, saskaņā ar šo ziņojumu, kā šis jautājums tiek risināts, tad man patiešām uh, acīs iekrita, ka notiek lietas nav atrisinātas. Bulgārija gan ļoti aktīvi iestājas par atomenerģijas izmantošanu un to arī turpina darīt, bet vienlaikus vispār neko nedara, lai sagatavotu it īpaši tādus jautājumus kā uh, augstas aktivitātes radioaktīvo aktīvu, eh, eh, atkritumu uzglabāšanu. Nav tāda proaktīva politika Bulgārijā. Sastībā ar debatēm ar ēnu referentiem tika teikts, ka, nu jā, ir jau līgumi ar Krieviju, un Krievija, tā kā agrāk padomju savienība, šo, šo ārkārtīgi augstu, augstās radioaktivitātes eh, atkritumus ņemtu atpakaļ, un tas ir lieliski, un tieši kas attiecas uz šo uh, atkritumu uzglabāšanu, nemaz nevajadzētu pārāk uh, šeit satraukties un domāt. Es priecājos, ka enerģijas komisārs Ettinger kungs ir arī aizbraucis uz Bulgāriju, apmeklējis un Bulgārijā uz vietas ļoti skaidri pateicis, ka augsts aktivitātes radioaktīvu atkritumu eksports ārpus Eiropas Savienību. Viņš nevar akceptēt šādu ceļu, šādu variantu. Es arī priecājos, ka Oettingera kungs pagājušos mēnešos atkal un atkal ir teicis, ka viens no prioritārajiem projektiem, kurus uh, viņš iekļās savā kompetences jomā, ir, ir sagatavot direktīvu, kas noteiktu standārtus, lai sagatavotu uh, un iekārtotu arī atomu atkritumu uzglabāšanu, it īpaši ārkārtīgi augstās aktivitātes radioaktīvo atkritumu uzglabāšanu. Publiskā konsultāciju procedūra ir uzsākta šajā jautājumā, un es eh, redzu, ka šīs direktīvas eh, projekts, jā, es gaidu šo direktīvu ļoti, bet, diemžēl, mēs eh, diskusiju par uh, ceturtās summas sagatavošanu un tās izmantošanu, un arī saistībā ar konsultūjas darbības pārtraukšanu. Diemžēl vēl šī direktīva nav. Ja būtu šī direktīva, būtu vēl daudz labāk. Jo es eh, uzskatu, ka jau sen pienācis laiks ka, lai Bulgārijā ne tikai tiktu šie atkritumi eksportēti, bet lai arī ļoti konkrēti notiktu darbība, lai augsta aktivitātes, radioaktivitātes atkritumu uzglabāšana tiktu sa sagatavota. Um, vienīgā, vienīgā nesaskaņa, kas šeit ir ar Eiropas komisiju par um, naudas izmantošanu, kas tagad plūs uz Bu Bulgāriju, plūdīs uz Bulgāriju, ir tiešām tieši par šo punktu. Es uzskatu, ka nākamā summa 300 miljonu eiro 2010. līdz 2013. gadam. Vismaz daļēji to vajadzētu izmantot kozlidojas eksploatācijas pārtraukšanai. 180 miljonu eiro, manuprāt, tā ir piemērota summa, un saskaņā ar debatēm tur ir diezgan liela skaidrība, ka ir jāiegulda uh, šajā starp uzglabāšanas infrastruktūrā, un pārējā nauda uh, 120 miljonu eiro. Tas ir mana ziņojuma pamatpriekšlikums. Tā ir jāizmanto, lai beidzot konkrētus darbus sagatavotu, lai būtu šī galīgā uzglabāšana nodrošināta. Bulgārija ir labas iespējas arī Eiropas kaimiņu valstīs un arī Eiropas Savienības dalību valstīs un arī nedalību valstīs šeit raudzīties. Piemēram, Šveice, bet arī Zviedrija jau ir noteikušas uh, kritērijus, eh, mērauklas, kas ir labākās procedūras, kā atrast šo galīgās uzglabāšanas iespējas. Manuprāt, šeit nav runa eh, par to, ka vajadzētu baidīties no tā, ka šie 120 eiro, ja tos izmanto galīgajai uzglabāšanai, ka šeit uh, nebūs iespējas tos izdot. Bet jautājums ir, kad Bulgārija patiešām sāks šo lielo uzdevumu risināt atkritumu kā lieko uzglabāšanu. Šeit es gribētu, pirms mēs uzsāksim debates, pabeigt šo e, izklāstu un par balsojumu šajā komitejā. Es labprāt no komisijas uzklausītu un gribētu arī atzinumu no komisijas, ja vērtējumu par to, kāda ir patiesā situācija, kā šīs e, uzglabāšanas iespējas, atkritumu uzglabāšanas uh, galīgā uzglabāšana un šī starp uzglabāšana, kā tas tiek nodrošināts. Es priecātos arī, ja komisijas pārstāvi varētu pastāstīt un atbildēt uz, muži, uz uzdoto jautājumu, vai šie 300 miljoni eiro, vai tas ir vēl iestāšanās līkumā, vai tas ir ārpus līguma noteikumiem. Kā jau es teicu, kolēģis Ransdorfs uh, tiešām pārstāv citu viedokli nekā es, un viņš pastāv uz šī viedokļa. Un tad ir arī vēl divi citi principiāli jautājumi, kurus uh, Mēs eh, referentu starpā un ēnu referentu šeit arī vidas komitejā esam diskutējuši tā, lai visi paliktu apmierināti. Vai ir kaut kas tāds kā elektrības trūkums Bulgārijā? Kā to var izskaidrot? Kāpēc bloka 1 un bloka 2 eksploatācijas pārtraukšanas elektrības eksports no Bulgārijas pat ir gājis uz augšu, palielinājies, un kā jūs eh, varat izskaidrot ar vien lielākās CO2 emisijas Bulgārijā? Vai tas tieši saistīts ar uh, kozlidojas darbības pārtraukšanu tiešā veidā? Labi, tas no manas puses tā kā ievadam, un es domāju, ka mūsu ēnu referenti arī citus jautājumus un iespējamos kompromisus vai kompromisu neiespējamību jau esam pirms tam iepriekš izdiskutējuši. Paldies, un tagad ir pietiekušies divi runātāji - Rībika kungs un Hercogs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms pateikties komisijai, jo tā ir ļoti konsekventi. Iet tādā pašā virzienā, ko atbalsta arī parlaments. Proti, šeit ir runa par veselības aizsardzību un drošību šajā jomā. Uh, Es domāju, ka 2002. gadā tika radīts jau tam visam pamats, proti aizsardzība no bīstamās radioaktivitātes. Es domāju, ka Eiropas likumdevēju kompetence kododrošības jautājumos rada šeit pamatu un gal galā 2009. gada direktīva par uh, nukleāro drošību, par atomdrošību ir pamats tam, ka mūsu Eiropā ir radīta kontroles sistēma. Šeit, protams, galvenokārt uh, lai dotu atļauju šādām atomstacijām, bet ir arī juridiskais pamats, kā pārtraukt eh, kodola stāciju darbības pārtraukšanu. Un arī par atkritumu. Un tieši Lisabonas līgums šeit arī enerģijas eh, apgādes drošībā. Arī tur mums ir lielāka kompetence un šeit arī pamats Eiropā un dalību valstīs Mm, nepieļaus konkurences kropļojumu šajā jomā. Te būs vienoti standarti, un vienotie standarti ir liels progress. Es gribētu par to teikt paldies komisijai un komisāram Ettingera kungam par to, ko viņš ir paziņojis, ka šeit eh, kodola staciju darbības pārtraukšanā un atkritumu uzglabāšanā tiek radīta arī, ir jārada Eiropas kontrolas sistēma. Paldies! Paldies, kolēģe Hercoga! Thanks, uh, thanks, Chair. Vārds Hercogs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, es runāšu pavisam īsi. Es gribētu pieskarties diviem jautājumiem. Tātad, uh, pirmais. Trūkst, uh, tātad jautājums, vai Bulgārijā trūkst vai netrūkst uh, elektroenerģijas? Bulgārijā pašā nekad nav trūcis elektrības, bet Rietumu Balkānos gan ir elektroenerģijas trūkums, kas rada problēmas ne tikai Bulgārijai, bet arī kaimiņu valstīm. Uh, kas ir apkārt. Un es domāju, tas ir ļoti nopietnas jautājums šīm valstīm, jo nav iespējams nosūtīt arī enerģiju, ja nav tīklu. Tā tad Kozlodojas stacijas slēgšana rada liels problēmas reģionam, arī manai valstī, kur varbūt šķiet atrodas tālu no Kozlodojas stacijas. Bet tomēr, ja mēs raugāmies, tad šī pārvada no Rietumu Balkāniem uz Eiropu un otrādi ir ļoti ierobežota. Tālāk. Par saturu. 2006. gadā Bulgārija nebija uh, Eiropas Savienības dalība valsts, kad tika veidots uh, daudzgad finanšu ietvars, un uh, tas mums ir jāņem vērā. Tāpēc Bulgārija nevarēja būt tur iekļauta, un ITRE komitejā un parlamentā tika pieņemts, ka neskatoties uz to, uh, tomēr līdzvērtīgs atbalsts jādod arī Bulgārijai, tāpat kā citām uh, abām divām citām valstīm, Lietuvai un Slovākijai, kurām bija līdzīga rakstura problēmas. Es domāju, ka tā ir ļoti laba iniciatīva, ka mēs piekritām, ka šīs trīs valsts, kas saskars ar līdzīgu problēmu, ka arī tām ir jādod uh, vienāds atbalsts. Mums ir problēma tāda, ka 2006. gadā, kad uh, daudzgad finanšu plāns tika izstrādāts, kā es teicu, Bulgārija nebija dalība valsts, un šīs postenis nebija paredzēts, un tieši tas rada lielākās problēmas no budžeta viedokļa. Un Tāpēc ITRE komitejai jāpaliek ļoti, ļoti vienotai un jāuzstāj uz šo jautājumu. Kāpēc? Šķiet, ka mums ir vienprātība, bet es eh, kā eh, referenti, kas strādāja pie 2009. gada budžeta, mēs strādājam pie vēstules, kas tika nosūtīta budžeta komitejai, un viens no galvenajiem punktiem šajā vēstulē bija tieši šis ziņojums. Uh, tā tad tika prasīts finanšu atbalsts. Ēnu referents no Zaļo partijas par 2009. gada budžetu viņam bija pavisam cits viedoklis, kā jau Rebeka Hārms kundze ir atspogļojusi savā ziņojumā, tāpēc es aicinu jūs būt vienotus un konsekventus uh, ja tiek prasīta nauda un mēs tam piekrītam, tad mums jāpauž konsekventa attieksme arī citos ziņojumos šādos jautājumos. Es tikai gribētu to pieminēt šai brīdī, jo mums nebūs tik viegli pieturēties pie savas līnijas arī budžeta komitejā. Nevis tāpēc, ka, nevis ka uzladojas pašas pēc, bet tāpēc, ka tas ir milzīgs izaicinājums. Uh, tātad, kas notiks, ka notiks uh, daudzgadējā finanses plāna vidustermiņa pārskats. Uh, Tāpēc gribu lūgt visus šeit klāt esošos, esošos, tad, kad mēs runājam par šo ziņojumu, pieturēties pie tās pašas līnijas uh, budžeta projekta ziņojumā, jo tas ir ārkārtīgi būtiski. Paldies! Paldies! Un tagad es gribētu dot vārdu ēnu referentiem. Paldies! Priekšsēdētāja kungs. Es gribētu teikt sekojošo, saka Messāros kungs. Man ir ļoti liels simpātijas pret Bulgāriju un es uzskatu, ka ļoti svarīgi atbalstīt šos eh, darbības pārtraukšanas projektus. Buhovicā, Slovākijā mums ir eh, veidojusies arī noteikta pieredze un ir bijuši ļoti daudz problēmas. Tādēļ es domāju, ka mēs nākotnē varētu līdzsvarotāk risināt uh, kodola staciju darbības pārtraukšanas eh, jautājumu. Mēs investējam ļoti daudz, un šo naudu varbūt varētu vairāk izmantot tādiem jautājumiem, kā nodrošināt drošību. Darbības pārtraukšana ļoti daudz ir maksājusi līdz šim, un es domāju, ka mēs eh, investēsim vēl vairāk naudas, un vēl lielāka problēma būs tāda, ka viena daļa no Eiropas Savienības naudas nemaz nenonāks Bulgārijā, bet Krievijā, jo Krievija būs labuma guvējs no šīs naudas, un to arī vajadzētu ņemt vērā. Un tas ir vienkārši neticami, cik liela enerģija un kāda nauda tiek ieguldīta darbības pārtraukšanā. Un mums vajadzētu vairāk atbalstīt, ka mūsu pašu valstīs uh, kur mums, mēs varam atrisināt eh, garīgās uzglabāšanas jautājumus, mēs varētu radīt tur darba vietas un parūpēties par enerģijas nodrošināšanu mūsu valstīs. Paldies, tagad beigsim debates, jo mums ir vēl divi punkti darba kārtībā un mums vajadzētu līdz pusvienai faktiski beigt darbu. Tagad ēnu referents. Авачакумс. Благодаря, господин председател. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, šodien mēs eh, debatējam par ziņojumu un grozījumiem. Gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas ir eh, ļoti konstruktīvi strādājuši pie šī jautājuma un kas piekrīt, ka ir nepieciešams papildu finanšu atbalsts atlikušo četru kodolreaktoru eksploatācijas pārtraukšanai. Un Eh, protams, ka kodola sektoru Bulgārijā ir jāatbalsta, jo eh, izmaiņu rezultātā tiks eh, palielināt tā palielināts saražotās enerģijas daudzums, tiks izmantoti atjaunīgie energo uh, resursi un notiks vispārēja modernizācija energosektorā. Atkā, at, atcerēsimies, ka četri reaktori jau ir, četri reaktori eksploatācija jau ir pārtraukta. Uh, Un uh, tur bija milzīgi zaudējumi, uh, kapacitātes zaudējumi, un pateicoties Eiropas Savienības sniegtiem atbalstam līdz 2009. gadam, tikai ar energoefektivitātes un energotaupības pasākumu palīdzību mums izdevās uh, apmēram vienu trešdaļu šī uh, apjoma atgūt. Tāpēc, es domāju, Eiropas Savienības palīdzību būtu jāturpina. Kad vien notiek eh, reaktoru eh, likvidācija, tad mēs saskaramies ar zinām energo krīzi Bulgārijā, un tāpēc mēs pateicamies Eiropas Savienībai par sniegto palīdzību, eh, kas arī ir ļāvus mums kompensēt šo enerģijas trūkumu. Jāsaka, ka, ja mēs vieni paši būtu šādā krīzes situācijā, mēs uh, būtu spiesti atkal atvērt uzsākt šo kodola reaktoru darbību, un tas uh, pārkāptu uh, Bulgārijas iestāšanās līgumu. Galvenā problēma šajā Eiropas komisijas priekšlikumā ir uh, tieši zaļo nostāja. ka 40% no papildus finanšu atbalsta ir jānovada, lai izveidotu pagaidu uzlabāšanas uh, iespējas. Mēs esam pret uh, šādu nostāju, mēs nepiekrītam. Pirmām kārtām tāpēc, ka Bulgārijai ir uh, atšķirīga stratēģija uh, kodola atkritumu pārvaldībai tā ir uh, Eiropas komisija labi zināma stratēģija. Tā ir labi zināma visām valstīm, kuras ir uh, parakstījušas konvenciju, radioaktīvo atkritumu apstrādāšanas konvenciju. Uh, šīs stratēģijas ietvaros Bulgārija paredz pārstrādāt uh, kodola atkritumus un apglabāt augstu radioaktīvos kodola atkritumus. Pēc tam kad eh, šī degviela ir eh, pārstrādāta. Tas, protams, nevar tikt veikts eh, vienas dienas laikā, bet tam ir nepieciešama vairāk, varbūt pat desmiti gadu. Tāpat laikā, pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, mums ir bijusi iespēja izbūvēt pagaidu uzglabāšanas noliktavas šiem kodola atkritumiem. Uh, ar iespēju paplašināt eh, šo uzglabāšanas laiku vēl uz simts gadiem. Mēs esam izvēlējušies šādu iespēju un eh, tieši tāpēc mūsu uh, valstī nepieciešams Eiropas Savienības partneru atbalsts. Се изгражда и хранилище за радиоактивни отпадъци за ниско. Šis finanšu atbalsts tiks arī izmantots, lai būvētu uzglabāšanas noliktavas vidēji un ilgtermiņa radioaktīviem atkritumiem. 40% šo līdzekļu tagad novirzīt kaut kam citam, ko mēs neesam prasījuši, un kas šobrīd nav tik būtisks, pārtraucot eksploatāciju šajos četros reaktoros. Tātad šāda veida rīcība, manuprāt, tikai nobloķēs šo milzīgo naudas summu uz ilgu laiku. Un eh, tas nav neefektīvi, tas nav produktīvi, un mēs nedrīkstētu pieļaut šādu notikumu gaitu. Nu, Brzīnas eh, kungam vārds. Jenom krátkou poznámku. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsts komentārs. Es pilnībā piekrītu uh, referentus kundze tur, kur uh, viņa runā par augstiem standartiem kodola atkritumu apglabāšanā. Tur noteikti ir eh, ļoti augsts standarts jāievēro drošībā. No otras puses, es eh, arī nevis neesmu satraucies par faktu, ka drošā uzglabāšanā kodola atkritumos vajadzētu, varētu būt arī Krievijas federācijas teritorijā, jo par sekām uh, par to, kā tiek uh, atkritumi droši uzglabāti. Īstenībā jau ir vienalga, kur tas notiek, bet no otras puses es gribētu vēl vienu komentāru izteikt par situāciju jaunajās dalību valstīs, kas uh, iestāsies Eiropas Savienībā. Čehijas Republika bija vienīgā valsts, kas uh, izmantojot radioaktīvo enerģiju tiešām panāca to, ka savas kodola spēkstacijas saglabāja tieši tādā pašā situācijā, kā tas bija pirms iestāšanās. Slovāku kolēģiem, diemžēl, te mazāk paveicās, un es gribētu pateikt, ka darbības pārtraukšanas iemesls šīm kodo spēkstacijām lielākoties ir politiskas dabas. Tur nebija nekādu tehnisku iemeslu. Tādēļ man tas liekas dīvaini, ka, ja mēs uh, sūdzamies par to, ka, piemēram, Bulgārija eksportē elektrisko elektri, eksportē elektrību, bet izmantojot resursus, kas uh, rada CO2 emisijas. Mums šajā gadījumā, diemžēl, jāsamierinās ar situāciju kā tādu, un fakts, ka Rietumbalkānos trūkst elektriskās strāvas, tas ir saistīts ar kažlidojas uh, kodās pārsacīs darbības pārtraukšanas. Diemžēl tas tā ir. Uh, Paldies! Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Vārds nākošajam Balčutis kungam. Paldies, es gribētu izmantot šo iespēju un pateikties par šo ziņojumu par tā izstrādu runāšu īsi, bet gribu norādīt, ka trīs valstis, kurām ir milzīgas sociālās, ekonomiskās un politiskās problēmas tās eh, nebūtu nebūt, nav, nav apskaužamas, jo kopš 2001. gada gan politiskās partijas, gan eh, cilvēki ir centušies rast veidus, kā skaidrot attiecīgos lēmumus sabiedrībai. Lēmumi ir pareizi, bet ir cilvēki, kuriem ir grūti tos pieņemt. Mums Lietuvā ir bijuši eh, brīži, kad ir palielinājusies enerģijas enerģijas cenas par 15%. Es domāju, ka līdzīga situācija pastāv arī pārējās divās valstīs. Es uh, atbalstu dažus no grozījumiem, tīpaši tos, kuros ir runa par uh, erabu lomu un uh, finansēšanu šai eksploatācijas pārtraukšanai. Domāju, ka revīzijas palātai vajadzētu pārbaudīt uh, dažas lietas manuprāt, arī kodola atkrituma apsaimniekošana ļoti svarīgs referents minēts jautājums. Komisijai vajadzētu nākt klajā ar priekšlikumu par to, kā šis jautājums būtu risinams nākotnē, jo, kā jau es teicu, tas ir gan politiski, gan sociāli ārkārtīgi delikāts jautājums. Lietuvā šobrīd tiek būvētas uzglabāšanas noliktavas, tāpat arī Bulgārijā, bet ar to nepietiks nākotnē tāpēc mums vajadzētu sākt debats par jautājumu tieši tagad. Es atbalstu savu kolēģi, kas teica, ka mums jābūt vienotiem šī jautājuma risināšanā, jo tas ir arī finansiāli delikāts jautājums un politiski vēl jau vairāk. Paldies! Paldies! Vēlreiz vārds Hamsas kundze referentē. Varbūt lūdzu runājiet pēc iespējas vēlu, jo mums tiešām vairs nav laika. Pirmkārt, es gribētu pateikt, ka es ļoti žēl, ka komisijas pārstāvis eh, nerunāja. Nē, nē, viņi vēl dabūs vārdu. Es vēl, vēl... Nē, es tikai gribēju. Ā, tad es tagad varēju pabeigt. Tad viņi vēl runās, jā? Ja? Es labprāt gribētu runāt noslēgumā pēc tam, kad būs runājuši komisijas pārstāvi. Jā, viņi nepieteicās vēl, un es negribēju vienkārši nogriezt vārdu uh, deputātiem. Tagad vārds komisijas pārstāvim, tad jums tagad vārds. Eh, <clears throat> vielen dank, eh, Herr Vorsitz. Es priekšsēdētāji. Protams, kā mēs labprāt uzdosim uz tieši uzdotājiem jautājumiem un arī mūsu priekšlikumu. Sākotnējā situācija pirmkārt par finansējumu ir šāda. Saskaņā ar iestāšanās līgumu Bulgārijai finansējums ir līdz 2009. gadam bijis paredzēts un arī nodrošināts, kamēr Lietuvai un Slovākijai finansējums ir nodrošināts līdz 2013. gadam. Tas nozīmē, ka ja mēs bulgārus salīdzinām ar lietuviešiem un slovākiem, tad vajadzētu jaunu priekšlikumu, lai laiku starp 2010. un 2013. gadu šeit arī iekļautu, un šāds jauns priekšlikums pat laban tiek izstrādāts. Otrais punkts ir punkts par uh, šo nesaskaņu. Es gribētu īsi runāt referentēs kundzei pateikt, kā otrās bloka līdzekļi, otrā līdzekļi, 620 miljoni, vai tie tiks izmantot enerģijas pasākumiem vai pasākumiem kodola atkritumu uzglabāšanai. Man ļoti žēl, ka šeit ir arī laika nesakritība starp šo priekšlikumu un pasludināto priekšlikumu par kodolu atkritumiem. Bet, nu tā nekā nevar izvairīties, jo mēs uh, vienkārši raugoties uz laiku un raugoties uz Bulgārijas finansējumu, tur vienkārši bija laika spiediens, bet komisijas darba programmā, kas ir pieņems arī parlamentam, un pēc uh, komisijas priekšsēdētāja Barozo paziņojumu un komisāra Ettingera priekšlikumiem ir skaidrs, ka komisija otrajā gada pusē šogad ir ieplānojusi izstrādāt priekšlikumu galīgajai uzglabāšanai kodola atkritumiem, un šis priekšlikums, protams, iekļaus arī šeit atkritumu apglabāšanas jautājumu. Ja šeit kozlidojas jautājumu sakarā ir runa par lēmumu par galīgo atkritumu uzglabāšanu, jeb apglabāšanu. Protams, šis jaunais priekšlikums tiks izstrādāts un radīsies, protams, noteikti arī citi, kas gribēs finansējumu atkritumu galīgajā uzglabāšanā un varbūt, ka ra ra radīsies konkurences kropļojums. Kādēļ Bulgārija saņem īpašu statusu šajā jautājumā? Mēs uzskatām, ka enerģijas pasākumu finansējumā 120 miljonu eiro šajā summā mums nevajadzētu aizmirst, ka kapacitāte vēl ir arī vēl citas kapacitātes, piemēram, enerģijas efektivitātes pasākumu, šī kapacitāte ir daudz lielāka. Otrakārt, šis ražošanas cikls Bulgārijā ir atšķirīgs, un uh, Bulgārijā sadalis tīklos ir jāiegūt vēl ļoti lieli līdzekļi, un es domāju, katrs zin, cik liela ir energoefektivitāte Bulgārijā, kas uh, ir daudz lielāka nekā kopienas vidējais līmenis, tā kā šeit īpaši efektivitātes pasākumi būtu ļoti jāatbalsta. Un to jau visu var izlasīt arī referentes ziņojumā. Situācija Bulgārijā ir tāda, ka nav nekādi deficīti elektrības nodrošinājumā, bet eh, elektrības eksports šajā reģionā eh, laika gaitā ir samazinājies. Otrakārt, situācija ir tāda, ka četru reaktoru aizstāšana tika nodrošināta izmantojot parastās iekārtas, kas rada CO2 izmešus. Un līdz ar to, protams, ka ir pieaudzis uh, oglekļa izmešu daudzums. Norāda uz revīzijas palātu. Mēs atbalstām iniciatīvu, revīzijas palātas iniciatīvu uh, kas tagad izstrādā pārbaudi auditu programmā trim valstīm - Lietuvai, Slovākijai un Bulgārijai. Un mēs. Es komisija... domāju, ka mēs kā komisija veiksim šo auditu un uh, mēs esam aicinājuši veikt arī finanšu revīziju par Boloničs programmu. Un uh, nākamā finansētāja konference mm, izskatīs šīs revīzijas rezultātus. Tātad rezumējot, var teikt sekojošo, ka, protams, esam pateicīgi referentēji uh, par uh, atbalstu un patiesībā uh, Eh, šķiet, te ir ļoti skaidri norādīts, ka 120 miljonu eiro ir jāizlieto energoefektivitātes pasākumiem, vēl jau vairāk tādēļ, ka šie pasākumi tiks eh, īstenoti un realizēti Lietuvā un Slovākijā 2013. Eh, gada programmas ietvaros. Es domāju, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgas spēles noteikumus visiem. Es domāju, ka tas ir eh, tikai ļoti pamatot un saprātīgi arī Bulgārijā finansēt šādas pasākums. Paldies, tāt Hāns kundzei, rezumējumam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Eiropas komisijai par atbalstu, jo man šķiet sadarbība ir bijusi šī gadījumā ļoti konstruktīva. Komisija sniedz ļoti daudz noderīgas informācijas, ieskaitot arī statistiku. Un par to es esmu īpaši pateicīga viņiem. Tālāk es gribētu runāt par divām lietām, kas man rada bažas. Es esmu neapmierināta ar to, ka e, šāds augsts radioaktivitātes atkritums varētu uh, mierīgi eksportēt uz Krieviju, uh, iepriekš nenoskaidrojot, kā tas varētu ietekmēt cilvēku veselību vai apkārtējo vidi. Es gribētu pasvītrot, ka esmu pateicīga Otingar kungam, ka viņš teica, ka tas netiks pieļauts. Un es gribētu aicināt Bulgārijas kolēģus risināt šo jautājumu steidzamības kārtā. Tas e, nav jautājums e, par šīs problēmas nostumšanu pagultē. Nē, šī problēma ir jārisina šodien tulīt un tagad, jo tā pati par sevi neatrisināsies. Bulgārija ir e, nopelnījusi visai uh, liels naudas līdzekļus. Uh, izmantojot šo infrastruktūru. Šajā valstī kodola enerģija tikusi izmantot gadu desmitiem vienlaicīgi, nedomājot par to, kur pēc tam glabāt uh, augsti uh, radioaktīvos atkritumus. Un uh, šī atbalsta programma um, kodola reaktora darbības pārtraukšanai un tā uh, likvidēšanai ir tieši saistīta ar konkrēto mērķi, tas ir garantēt vidas drošību un cilvēku veselību. Šos atkritumus, šos radioaktīvos atkritumus nevar vienkārši nosūtīt uz Krieviju, tas ir nepieļaujami. Es saprotu, ka daudz jaunās dalību valstis e, ir īpaši atkarīgas no dabasgāzes piegādes no Gazprom uzņēmuma, bet tajā pat laikā vajadzētu um, baidīties arī no tā, ka jūs kļūsiet atkarīgi no Krievijas energoresursu, kodola energoresursu piegādātājiem. Uh, Krievija piedāvā izbūvēt arī jaunas instalācijas, eh, piedāvāt, eh, piegādāt degvielu, pēc tam rūpēties par atkritumu apsaimniekošanu. Tādējādi tiek veidota jauna atkarība, jaunas atkarības saites, un jautājums ir, kā jaunās dalībvalsts eh, domā risināt šo jautājumu. Un beigās iznāk tā, ka tās kļūst vienkārši par Gazprom filiālēm. un ka tās ir atkarīgas eh, no eh, Krievijas eh, kodola degvielas piegādātājiem, tieši tāpat kā no Gazprom dabasgāzes degvielas piegādātājiem. Uh, Es gribētu vēlreiz pasvītrot drošība, drošība, drošība. To arī Otinger kungs atkārtoja vairāk kārtīgi. Tāpat viņš norādīja uz to, ka ekonomiskās intereses neņems virsroku pār drošību. Paldies, un es ar nepacietību gaidu balsojumu rezultātus. Paldies. Labi, pārējām pie nākamā punkta. Eiropas uh, eh, satelītnavigācijas uh, eh, Nē, es atvainojos nodarbinātības potenciāla veidošana ilgspējīgas ekonomikas apstākļos. Tātad nākamais punkts, 14. punkts, figurēdo kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vadošā komiteja šī jautājumā ir nodarbinātības komiteja, un mēs, aicinā, mēs bijām aicināti sagatavot atzinumu šī jautājumā. Es gribētu norādīt, ka Mums ir bijušas debatas, kas Mēs uh, sastopamies tiešām ar sarežģītiem uzdevumiem un ar um, būtiskiem izaicinājumiem, lai aizstāvētu šo ilgtspējīgo ekonomiku, kas eh, garantētu gan ekonomikas nozars attīstību, gan arī sociālo attīstību. Tas atti ietver sevī tādas lietas kā inovācijas, energoefektivitāti, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par sociālajiem jautājumiem. Un šeit sarežģītākie uzdevumi, kas mums patreiz izvirzās. Eiropas Savienībā. Uh, ir šeit arī aprakstīti, kā piemēram klimata izmaiņas, bezdarbs, bet tās ir lietas, kas eh, skar visu, visu cilvēci, resursu trūkums un tā tālāk. Mums ir jādomā vienlaicīgi un paralēli arī par tādām lietām kā konkurētspējas uzturēšana. Un mums vajadzētu sabalansēt visas šīs ļoti daudzveidīgās lietas, kā piemēram jauna darba vietu veidošana, vienlīdzīgu tiesību notrošināšana. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums Eiropas Savienībā ir atsevišķas nozares, kas eh, tiešām ir ļoti svarīgas gan reģionālajā, gan vietējā līmenī. Šeit es runāju par darba vietām. Tāpat tās ir uh, nozars, uh, kurās ir apkopots ļoti daudz zināšanu. Es domāju, ka mums vajadzētu atrast pareizo līdzsvaru starp inovācijām no vienas puses un uzņēmumu darbības nepārtrauktības nodrošināšanu. Jauns darbietis, piemēram, var radīt nodrošinot energoefektivitāti visās nozerēs. Te mēs varētu domāt par eh, jaunu energo uh, resursu piesaistīšanu tādās nozarēs kā transports, gaisa kondicionēšanas iekārtas un tā tālāk. Principā te iet runa par eh, visām automobīļu būvas eh, nozares eh, šīm, šīm darbībām, vai te iet runa par informāciju tehnoloģiju vai ko citu. Protams, atjaunējamie energoresursi, tas nebūtu nenozīmē, ka um, mums um, ir jādomā tikai par to. Es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, ka ir arī tādas nozars kā tekstīlrūpniecība, elektronika, um, kas atsevišķos reģionos ir ļoti nozīmīgas. Tās nodrošina darba vietas, tīpaši sievietēm. Un jāsaka, šīs situācijas būtu jāņem vērā, būtu jāņem vērā šīs īpatnības. Tad no vienas puses ir jāveicina inovācijas, bet no otras puses ir jāaizstāv jau esošās nozars, esošās darba vietas. Tad tie ir tie sarežģītākie uzdevumi, kas patreiz mums izvirzās un kas noteikti ir jāņem vērā. Es tādēļ labprāt uzklausīšu kolēģu viedokli par atsevišķiem šiem jautājumiem. Bez tam nevajadzētu aizmirst arī par maziem un vidējiem uzņēmumiem kā mazie un vidējie uzņēmumi uh, varētu saņemt tiem nepieciešamo atbalstu. It īpaši, ja runājam par inovācijām, jo mēs zinām, ka daudzi no šiem uzņēmumiem saskars ar finansiālām grūtībām, tiem ir problēmas piekļūt fi nepieciešamajiem finanšu resursiem, jo ļoti bieži dokumenti, kas jākada, jāsagatavo šāda finansiālā atbalsta saņemšanai, ir ļoti apjomīgi procedūras, administratīvās procedūras ir sarežģītas, bez tam ir nepieciešams nodrošināt vēl līdzfinansējumu, un maziem vidējiem uzņēmumiem ļoti bieži tas ir pārāk smags sloks. Yeah. Es gribētu teikt, ka šajā brīdī mm, darba vietu radīšana nav viegls uzdevums. Un tīpaši, ja mēs runājam par šo divu lietu sabalansēšanu, tad jaundarba vietu radīšanu un, un, un jau esošo saglabāšanu. Bet es gribētu ierosināt Eiropas komisijai noformulēt jaunu pieeju šiem jautājumiem. tas ir izrādot lielāku atbalstu un cita veida atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem. Rīt mums būs debats par šo jautājumu. Man šķiet, ka inovācijas varētu dot atbildes uz daudziem no šiem jautājumiem. Paldies, paldies referentei. Es esmu ļoti pateicīgs, ka izteicāties tik īsi. Kolēģi, mūsu patreizējā diskusija par ilgtspējīgu izaugsmi vai zaļo ekonomiku vai ekonomiku ar zemām CO2 emisijām, eh, visas šīs runas ir pilnas ar eifēmismiem. Ja runājam par 2020. gada stratēģiju, ko izstrādājas komisija, patreiz tā ir visai neskaidra un vispārīga. Un itra komitejai vajadzētu pavaicāt sev, kas ir galvenie sastrēgumi punkti mūsu um, ekonomikas nozarē un kā mēs varētu nodrošināt konkurēt spēju globālajā arēnā vienlaicīgi, radot bāzi uz plaukumam un izaugsmai nākotnē. Uh, Mums vajadzētu domāt arī par fosilās degvielas um, resursu izsīkšanu vistuvākajā nākotnē. Pēdējos desmit gados metālu un minerālu patēriņš ir pieaudzis par 35 līdz 40 procentiem, kamēr Ķīnā šis pieaugums ir bijis apmēram 300 procenti. Lai rastu izēju, mums ir pilnībā jārestruktūrizē mūsu industrijas. Un mērķim ir jābūt ne tikai samazināt resursu patēriņu, bet sākt resursus izmantot ilgtspējīgā veidā, lai veselas nozares kļūtu ilgtspējīgas. Te mums vajadzētu veicināt tiešām inovācijas, eh, padarīt izēju materiālu atkārtot izmantošanu un pārstrādi par normu, nevis par atsevišķu uh, sasniegumu vai gadījumu. Īstermiņā mums ir jādomā par energoefektivitāti vidējā termiņā, jāizvairās no oglekļa intensīvu materiālu izmantošanas un ilgtermiņā mums ir pilnībā jāizmaina veids, kā mēs gatavojam un piedāvājam pakalpojumus. Uh, attiecoties uz minimālu resursu izmantošanu. Šo izmaiņu apjoms un ātrums ir milzīgs. Ir 20 miljonu uzņēmumu Eiropas Savienībā, un pateicoties klimata izmaiņām un metālu un eh, minerālu resursu um, izsīkšanai, mums ir atlicis ļoti īss laiks. Mums ir jāraugās, ko mēs varam darīt tulīt, lai šīs izmaiņas realizētu. Daudziem risinājumiem ir nepieciešams arī zinātnieku ieguldījums. Citiem efektīvu risinājumiem ir nepieciešama vienkārši mūsu pašu radoša pieeja. Jāsaka, ka patreizējā situācija dažādās Eiropas Savienības programmās neatbalsta radikālu restruktūrizāciju, par kur es runāju. Mums ir nepieciešams pārplānot esošos pasākums un ieviest jaunus, piemēram, jāievieš ekonodokļi attiecībā uz būvmateriāliem. Mums ir jāapvieno pētniecības institūti un uzņēmumi, kas ir eh, gatavi sadarboties. Mums ir nepieciešams tehnoloģija platforma, mums ir nepieciešams samazināt kopējo ietekmi uz vidi. Un kāpēc nesākt ar ēkām? Jo tām ir milzīga ietekme uz vidi, un šķiet tas ir visātrākais veids, kā sasniegt rezultātus. Es grasos iesniegt veselu rindu grozījumus no savas grupas, kuros ir mazāk eifēmismu, bet kas ir konkrēti un uz nākotni vērsti. Noslēgumā es gribētu teikt, ka pareizā izvēle ļaus mums izvirsīties priekšplānā un būt konkrēt spējīgākiem. Paldies! Paldies! Žado uh, kungam vārds. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Tas jau laikam tika teikts, ka ir milzīgs potenciāls, uh, ja mēs ekoloģiski pārveidojam šo ražošanas veidu. Uh, Ja mēs raugāmies vidēji, mēs redzam, ka, piemēram, energoindustrijā tradicionālā veidā ir, eh, teiksim, divas eh, pilntājiem darba vietas uz eh, diviem miljoniem apgrozījumu. Runājot par atjaunīgiem energoavotiem, tāpat arī par ēkām vai transportu, apmēram astoņas uh, darba vietas uz miljonu eiro. Tātad tas nozīmē, ka uh, šie sektori jau ir, eh, tā teikt, sevi izveidojuši un uh, potenciāli tie var darīt ļoti daudz darba vietas salīdzinot ar tradicionālo ražošanu. Tātad šis darba vietu potenciāls ir milzīgs. Kādā situācijā mēs šobrīd esam Eiropā? Domāju, ka nepieciešams investēt šajos sektoros, bet tāpat laikā mēs saskaramies ar to, ka vietējās rūpniecības ražošanas pārvietojas uz citām vietām, bet tas nozīmē, ka arī šīs jaunās, šie jaunie sektori atkal var pārvietoties kaut kur citur. Domāju, ka Tieši tāpēc ir nepieciešama investīciju schēma visām šāda veida darbībām, bet, diemžēl, mēs pārāk bieži redzam, ka dalību valstīs un īpaši arī Francijā, kā tiesiskais un administratīvais uh, ietvars ir uh, ļoti neatbilstoši atjaunīgiem energoavotiem, piemēram, atjaunīga energoražošanai, un tāpēc ir nepieciešams paredzēt tādu konkrētu ietvaru struktūru investīcijām, teiksim, 5, 10, 20 gadus uz priekšu. Uh, Vajadzētu apt arī palīdzēt maziem vidējiem uzņēmiem, lai tie labāk varētu identificēt to, kā viņi varētu iesaistīt šajā, iesaistīties šajā jaunajā uh, sektorā. Dalība valstīs ir daudz un daudz pētījumu, kas norāda, ka, uh, teiksim, uh, varētu uh, slēgt uh, apakš uh, uzņēmēju līgums, teiksim, uh, autorazošanā. Uh, Bet es domāju, tikpat labi tas varētu notikt arī vēja enerģijas ražošanā, tātad, lai mazie un vidējie uzņēmumi labāk varētu iekļauties šajā inovatīvo investīciju sektorā. Un visbeidzot, arī jautājums par uh, vadošo personālu. Diezgan bieži mēs redzam dalību valstīs, ka uh, strādājošie zaudē darbvietas tradicionālajos sektoros un gaida, lai kāds nodarbotos ar viņu, tā teikt, pārkonvertēšanu citos uh, sektoros. Un tieši tāpēc uzņēmiem, kas slēdz tagad savas rūpnīcas ražošanas vietas, tām būtu jādomā par attiecīgām uh, uh, izmaiņām. Piemēram, uh, rafinēšanas sektors Eiropā uh, Tas ir sektors, naftas pārstrādes sektors, kas gūst miljardiem uh, lielu peļņu, un tieši tāpēc viņiem vajadzētu domāt jau laicīgi par uh, savu darbinieku iespējamo strādāšanu citos sektoros. Paldies! Ar to mēs noslēdzam šo darba kārtības jautājumu. Es gribētu uh, lūgt tulkiem vēl turpināt darbu dažas minūtes. Mums ir atlicis 15. jautājums, un tas ir Langenkunga ziņojums mēs sāksim diskusijas par šo jautājumu, tāpēc mums šobrīd pilnīgi viss nav jāpārunā, tātad dod vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Tātad šeit ir runa par parlamenta un padomas regulu, kas nosaka emisijas standārtus uh, jauniem viegliem. Un über fünf Monate alt. Er wird... Viegliem kravas automobīļiem. Uh, Tātad 2009. gadā tika uh, izteikt šis priekšlikums, galvenā komiteja ir uh, vidas komiteja šajā jautājumā, bet to ir izskatījusi arī Rūpniecības komiteja. Un jautājums ir ļoti svarīgs arī mums, tāpēc, ka uh, ekonomiskās politikas ziņā tas ietekmē mazos un vidējos uzņēmumus, jo tieši mazie uzņēmumi bieži vien izmanto šādus transporta līdzekļus, piemēram, ziedu veikala un citi, un daudz mazāk šos vieglos eh, kravas automobīļus izmanto cita veida uh, uzņēmumu. Un tieši tāpēc šī uh, ietekme uz šiem automobīļiem būs daudz lielāka nekā runājot, teiksim, tīri par privātajiem automobīļiem. 2000 2009. gadā 49 miljoni šādi automobiļi tika izgatavoti salīdzinot ar 10,8 uh, komerc uh, kravas automobiļiem. Atšķirība ir tāda, ka komerc uh, automobiļu jomā Ķīna jau ražo 55% no šiem automobiļiem. Vieglo automobiļu jomā tas tikai 17%. Kā jūs redzat, tas ir jautājums, kas. Uh, E, ir ārpus Eiropas Savienības e, risināšanas kompetences Eiropas. E. Tātad ir šobrīd priekšlikums, kurš balstas uz 2000 gada oktobra situācijas. Tātad pamats ir jau desmit gadus veca situācija. Stratēģija ir balstīta uz pašregulāciju, kas nedarbojās citās jomās. Varbūt tas ne visiem parlamentā patika jo priekšlikums bija diezgan ambiciozs, kur bija paredzēts samazināt CO2 emisijas līdz 2020. gadam. Balstoties uz šo tiesību aktu, komisija nāca klajā ar atbilstošiem priekšlikumiem komerc eh, automobīļiem, vieglajiem komerc automobīļiem N1 kategorijā. Ir eh, pieļaujamais svars 2,5 tonnas, Uh, un uh, tie ir dažādi kategorija automobīļi. Pirmās divas kategorijas ir ļoti līdzīgas tieši viegliem automobīļiem, bet trešā kategorija ir diezgan atšķirīga. Äh, Komisijas priekšlikumi, un jā, es, protams, raugos pulkstenī, saka runātājs, ir tādi. Komisija ierosina 170 grāmus sākot ar 2014. un 2016. gadu tātad šai sistēmai, un jautājums ir tāds, kā mēs to šo darbu turpināsim, vai mēs to darīsim paralēli tiesību aktiem attiecībā uz automašīnām vai kaut kā savādāk. Gribētu ierosināt, ka šo pārejas periodu vajadzētu pārunāt un iespējams arī pagarināt. Un tā es nonāku pie mūsu ilgtermiņa mērķiem. 2020. gads. Ja mēs raugāmies uz salīdzināmiem uh, cipariem, uh, kārs ietvaros tas bija 12, uh, 120 grami. Tagad ilgtermiņā tas ir savādāk. Komisija ir bijusi ambiciozāka un ir noteikusi 135 grāmus. Tātad jautājums ir tāds, vai mēs varam saglabāt šo ilgtermiņa mērķi. Uh, Par to ir daudz dažādu viedokļi, protams, ka risinājumi ir jāpārunā. Ir konkrēta problēma. Un tā ir tāda, ka ražotāji dažkārt izgatavo tikai dzinēju un šasiju, un pēc tam citi speciālisti izgatavo specializētus kravas automobīļus, pamatojoties uz šiem elementiem. Komisija nākus klajā ar pagaidu metodi kad eh, ražotājs, kas ir atbildīgs par CO2 emisijām, būtu tieši tas ražotājs, kurš izgatavo eh, automobīli kopumā. Automoto industrijai pret to savukārt ir iebildumi. Viņi saka, ka vajadzētu vai nu ņemt kaut kādu vidējo risinājumu un eh, ka komisijai vajadzētu apsprēt, apsvērt divus modeļus. Nu, mēs katrā ziņā gaidām priekšlikumus. Un nākošais jautājums ir soda sankcijas. maziem viegliem kravas automobīļiem. Tās varētu būt lielākas. To, šīs soda sankcijas varētu uh, balstīt uz uh, tik un tik gramiem pāri limitam. Tur varētu noteikt tātad 100 uh, eiro sankcijas par katru gramu. Bet domāju, ka mazi uzņēmumi nevarētu tikt galā, nevarētu sekt šādas, uh, šādus sodu maksājumus, jo tas padarītu šos uh, vieglos kravas automobīļus pārāk dārgus. Un tad ir arī šis superkredīti jautājums. Uh, komisija ir ierosinājusi spektru, kas ir zem mašīnām, zem kārs noteiktā līmeņa. Komisija ierosināja attiecināt šīs kārs normas uz 20 tūkstošu automobīļiem, bet jautājums ir, kā to aprēķina, vai arī tas ir pilnīgi nosacīti. Mums šobrīd nav datu, un tas nozīmē, ka šis cipars kā tāds varētu būt augstāks. Envī uh, ausschuss sagen. 17. martā sākās debats viduskomitejā Eh, tika ļoti kritiski izvērtēti šī ilgtermiņa mērķi. Uh, harmonizācija uh, balstoties uz kārs tika aplūkota, ņemot vērā arī šīs soda sankcijas un superkredītus, un tika norādīts, ka 175 gramu mērķi vajadzētu vēl padarīt stingrāku. Un uh, tika ierosināts, ka vajadzētu noteikt arī uh, ātruma ierobežojumu, un tas netieši ir arī aplūkots komisijas priekšlikumā, kur ir runāts par kontrolas uh, mehānismiem. Tāpat ir norādīts, ka komisijas priekšlikums iet pareizajā virzienā, es arī tam varētu piekrist, bet uh, individuālos aspektos es domāju, ka daudz vairāk, kas ir nepieciešams, ja mēs gribam panākt vienošanos pirmajā lasījumā, kā tas bija uz CO2 izmešiem attiecībā uz automašīnām. Paldies, saka priekšstādātājs. Ir pieteikšies divi, man ir divi, trīs komentāri. Tātad divi, trīs runātāji ir pieteikšies runāt. Es došu visiem vārdu tikai tad, ja jūs katrs nerunāsiet ilgāk kā divas, trīs minūtes. Tāpēc tātad lūdzu izsakieties ļoti īsi, jā, nu referentiem vārdu. Jo, akolgo la esigenza, ka... Paldies. Es eh, ceru, ka turpmākajās debatēs mums iespēja padziļinātāk atgriezties pie šī jautājuma, jo gal galā tie ir jautājumi, kas ir ārkārtīgi svarīgi, un referents to ļoti skaidri norādījis. Eh, es tikai gribēju pavisam ātri apcaukties uz šiem ilgtermiņa mērķiem, tātad uz pirmo punktu, kur sākot ar 2020. gadu 130 grāmi uz kilometru CO2 emisijām komerc. Uh, Uh, automobiļiem un nevis personīgiem transportam. Tātad tas, uh, manuprāt, uh, prasa komentāru, ja mēs nesasniedzam šo mērķi. Lai sasniegtu šo mērķi, būs nepieciešams izmantot, teiksim, uh, elektrisko automobīļu tehnoloģijas, par kurām mēs vēl uh, skaidri nezinām, vai komerciāli tās būs ieviešamas, un mēs vēl joprojām nezinām visus emisiju ciklus, un ja ražošana kaut kādā veidā mm, tiks modificēta, tad tas viss skars arī attiecīgi visu ekonomiku. Es domāju, ka šajā momentā nav pamatot nākt klajā ar mērķi, kas attiektos uz tik tālu punktu nākotnē. Jo tādā gadījumā mums varbūt nāktos šos mērķus pārskatīt. Tātad tos mērķus, ko komisija nospraudusi 2020. gada janvārim. Šobrīd tirgu vēl ir diezgan daudz neskaidrību, un tas savukārt ļoti lielā mērā var ietekmēt investīcijas. Man Eh, šķiet, ka mums ir nepieciešams, eh, nepieciešams ļoti nopietnas debats par šo jautājumu. Tagad gribētu ķerties pie cita punkta šajā, ziņo, šajā priekšlikumā, un tas ir astotais punkts. Eh, te ir runa par emisijām, kas pārsniedz konkrētos robežas sliekšņus. Un te es atsaucos it īpaši uz uh, soda sankcijām. Apmēram 95 eiro tātad tur ir paredzēti kā soda nauda. Varbūt mēs varētu padomāt kaut ko uh, atbilstošāku, līdzīgāku tiem sodiem, kas jau ir uh, automašīnām Holas kundze. Um. Paldies! Es gribētu vis vispirms eh, atbalstīt referentu teikto par maziem vidējiem uzņēmumiem. Šķiet, ka mums ir jāuzņemas tāda īpaša atbildība par viņu aizsardzību, un man bija interesanti izlasīt, ka par katru eiro, kas tiek investēts, lai samazinātu CO2 emisijas no viegliem kravas automobīļiem, tiek norādīts, ka ieguvums būs eiro 40 pēdējiem lietotājiem. Uh, Es domāju, ka šis eh, iegūms varētu būt pat vēl lielāks, ja mm, eh, degvielas cena celsies vēl vairāk. Tā kā es domāju, tas ir ļoti svarīgs atbalsta pasākums maziem uzņēmumiem. Tālāk Eh, šis priekšlikums nav nekas negaidīts, mēs to jau sen gaidījām. Vispirms par to tika runāts 2007. gada februārī, kad gāja runa par papildus pasākumiem, lai atvieglotu šī mērķa sasniegšanu no 120 um, ehm, gramiem, 130 eh, gramiem. Un ražotāji ir būtiski uzlabojuši automobīļu uh, konstrukcijas uh, daudz ātrāk nekā mēs to bijām iecerējuši, un tas ir tās ļoti iedvesmojušas signāls. Protams, eh, kravas autom, vieglie kravas automobīļi nav pasažieru mašīnas, nav vieglās mašīnas. Tos ir grūtāk padarīt aerodinamiskus, eh, bez tām tiem ir jāspēj pārvadāt eh, atbilstošu smagumu kravas un tā tālāk. Kā jau referents norādīja, ir arī zināmi apgrūtinājumi, piemēram, šie vieglie kravas automobīļi var būt ļoti dažādas konfigurācijas un viņu virsbūve var tikt veidota dažādos posmos, dažādās vietās. No otras puses, daudzi uzlabojumi, kas jau izdarīti kopš 2007. gada, piemēram, um, dīzeļdzinējos, ir tieši pārnesami uz viegliem kravas automobīļiem. Un pēdējos gados uh, vidēji par 20% ir uh, samazinājušās emisijas no automašīnām ar uh, dīzeļdzinējiem. Un nu, tas ļoti pozitīvs signāls. Bez tam ļoti pozitīva tendence ir elektromobīļi, jo gatavojot šo likumdošanu, mēs jau redzām šo elektromobīļu parādīšanos reāli un um, es gribētu rezumēt, ka šie tiešām ir ļoti labs arguments panākt 160 grāmu līmeni līdz 2016. gadam un 180 eh, grāmu līmeni līdz 2020. gadam. Paldies! Tas nav skīkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos izteikties īsi. Es pilnībā piekrītu Langenkungām, ka uh, mums ir nepieciešami šie uzlabojumi un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz šīm vērtībām, uz šīm robežvērtībām, bet tās nedrīkst noteikt pārāk uh, ambiciozas, nezinot, pārāk augstas, nezinot, kā tas reāli ietekmēs situāciju nozarē. Mums ir jāatstāj arī pietiekošas manevrēšanas iespējas, ir tīpaši jaunajiem analītiskajiem datiem, kas skaidri parādīs, ko tas nozīmēs ne tikai automobīļu ražotājiem, bet daudz plašāk kādu ietekmi tas atstās uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Analītiskie dati ir ļoti svarīgi. Paldies! Ganz herzlichen Dank. Kollege Jadot. Jadot kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu pārsteigts redzēt, kā mēs neesam uh, mācījušies no tā, kas notika parlamentu un Eiropas uh, diskusijās attiecībā uz uh, automotosektoru. Šis ir sektors, kas joprojām ir dziļā krīzē un notiek brīvās apmaiņas līgumi un mums Eiropā jau ir tagad jārunā par dažādām atkāpēm par CO2 izmašu līmenim automašīnām. Mums ir jau tāda sistēma, kad uh, Eiropa var īstenot šīs eh, autobūvas eh, uzņēmumu stratēģijas, bet eh, tāpat laikā netiek nodrošināta rūpniecības nozara, kas būtu konkurēt spējīga un inovatīva un kura arī palikt un bāzētos Eiropā. Mums jau notika diskusijas pirms tam par sektoriem, kas pārvietojas, bet ņemot vērā šo energo krīzi un sociālo krīzi, auto būvētāji iet uz priekšu daudz ātrāk. Un tagad mēs atkal atkrītam atpakaļ. Un uh, it kā tiek teikt, ka nē, auto būvētāji, konstruktori nevarēs uh, nodrošināt uh, šīs inovācijas, tās nepastāv un kāda ir ietekme. Autobūves sektors joprojām it kā pretojas šīm dažādajām izmaiņām, sociāla, ekonomiskā un politiskā jomā, un tieši tāpēc mums nepieciešams uh, pārliecināt, ka šis uh, mērķis 120 grāmi 220. 200, 2015. gadā ir uh, pilnīgi reāli un arī noteikti dos uh, konkrētu labumu ne tikai nozarē, bet arī Eiropai kopā. Paldies, un tagad vārds uh, nākošai runātājai. Merkīs kundzei, paldies. Priekšsādātāji, es gribētu piekrist iepriekšējiem runātājiem. Šī ir kolosāla iespēja, un es domāju, ka šis priekšlikums nevarētu būt pārāk ambiciozs. Tas nav iespējams. Un es nezinu, vai vajadzētu paredzēt garākus pārējais periodus šiem viegliem kravas automobīļiem. Es domāju, ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu un jānodrošina tāds pats pamats šī bāze kā pasažieru viegliem automobīļiem. Es domāju, ka autobūvas industrijai ir milzīgas inovācija iespējas un potenciāls. Domāju, ka mēs ar šo regulu esam tā kā nedaudz iekavējuši, jo Ķīna jau mums ir liela gabala priekšā, ja mēs raugāmies uz to, kāda ir viņu tirgus daļa. un cik liela pasūtījuma saņem Ķīna. Es domāju, ka mums nepieciešams eh, pēc iespējas reālāk izsvērt inovāciju iespējas, kādas jau pastāv autobūvas nozarē. Tā tad, kā es teicu, nepieciešams vairāk inovāciju, tīrāki automobīļi, vidē raudzīgāki un jāsaglabā šie ambiciozie mērķi. Un tas nozīmē, ka mums būs pilnīgi jauna nozare pēc uh, dažiem gadiem un mēs to visu gribētu izdarīt ātri. Paldies! Paldies par debatēm, saka Langana kungs, es sev ziņojumu nedēļas beigās iesniegšu, tad uh, viņš varēs tikt pārtulkots. Pareizi tas, kas šeit tika teikts, kā priekšlikums par uh, šīm uh, kravas mašīnām Eh, ka tur patiešām ir runa par ekoloģisko inovāciju, un tas varbūt nav pietiekami daudz ņemts vērā. Paldies visiem, paldies arī tūkiem par to, ka viņi mums palīdzēja. Es atvainojos, ka mēs izņēmumu kārtā drusku vēlāk beidzām. Parasti mēs esam ātrāk. Sirsnīgs paldies un līdz pēcpusdienai.